Dear colleague, please uh, sit down. We have to beginning our work. We have Lūdzu, ieņemiet savas vietas, mēs gribam sākt darbu. Mums nav īpaši daudz laika, šodien mums ir ārkārtīgi daudz svarīgi jautājumi, kas ir jāapspēj izskatīt. Mums ir jārunā par enerģētikas jautājumiem. Uh, un enerģētikas jautājumus šodien mēs nevaram skatīt izolēti. Mums noteikti ir jāsaist energo jautājumi, energoapgādes jautājumi ar politiskiem notikumiem, kas notiek visā pasaulē. Enerģētiskā sabiedrība, uzņēmumi dzīvo cauri svarīgiem notikumiem, ļoti ātri mainās apkārtējā situācija, notiek izmaiņas apkārtējā situācijā. Tas viss ietekmē mūsu ikdienas dzīvi, arī valstis, valstu pārvaldību tas ietekmē. Jūs zināt, kas ir noticis Japānā, informācija par kodola katastrofu tur ir ietekmējusi daudzas Eiropas valstu vadības, arī Itālija un Vācija ir pārskatījuši savu enerģētikas politiku. Uh, un attiecīgi tas ir izraisījis būtisku pārvērtēšanu politikās, eh, kā arī ir jauna attieksme pret energoresursu bilanci. Dažādu resursu komplektācija šajā bilancē tiek mainīta, un mēs izjūtam to Eiropā ikdienas. Piemēram, dabas gāze ir ļoti aktuāls jautājums. Droši vien vajadzēs vēlreiz pārskatīt dabiskās gāzes, dabas gāzes piegādi, jo tas ir ļoti svarīgs energoresursu avots. Un tad vēl ir pārējas procesi, pārēja uz demokrātiju. Arī šie notikumi notiek ļoti dramatiski. Tad pēdējos gados eh, notiek arī, pēdējos mēnešos notikumi tuvijos austrumos, Ziemeļāfrikā. Arī šie notikumi ir ietekmējuši enerģētisko situāciju. Mums ir atkal jādomā par to, kā nodrošināt ar resursiem mūsu tirgu Eiropā, kādā veidā diversificēt enerģētisko resursu piegādes. Un tāpēc mēs kopā ar Herbertu Rolu, viņš ir Itri komitejas priekšsēdētājs, mēs esam izlēmuši organizēt šo publisko uzklausīšanu mēs esam aicinājuši vadošos speciālistus, kas strādā enerģētiskā tirgu, un tagad mēs esam organizējuši divu komiteju sanāksmi. Un mūsu abas komitejas ļoti intensīvi ir strādājuši pie šiem jautājumiem pēdējos gados. Un mēs esam mūsu darbā ņēmuši vērā arī tirdzniecības attiecības, kas eksistē starp mūsu valstīm, Eiropas Savienības valstīm un valstīm, kas piegādā energoresursus mums. Un pirmais runātais pārstāv ENI uzņēmumu, tas vislielākais uzņēmums, kas pārdod apsgāzi Eiropā, e, ir uzņēmumi viņiem arī Āfrikā, Ziemeļāfrikā, un šis uzņēmums strādā no 50. gadiem, attīstot tirdzniecības attiecības ar Lībiju, Tunisiju, citām Ziemeļāfrikas valstīm, arī Kataru, Irānu, Maroku, Jemenu, Irāku un citām valstīm. Tātad ENI uzņēmums ļoti aktīvi darbojas Ziemeļāfrikā jau kopš 50. gadiem. Skaroni kungs ir galvenais izpildirektors ENI uzņēmumā, un viņš būs pirmais, kas klāstīs savu ieskatu savā prezentācijā par pēdējiem notikumiem. Bet pirms došu vārdu Skaroni kungam, es gribētu tikai pateikt, ka no jums es gribētu dzirdēt viedokli par jūsu uzņēmumu darbus, Karonī kungs, kādā veidā EMI kompānija tiek galā ar saržģītiem notikumiem, kas nāk no Āfrikas puses, un kādā veidā šie procesi ir ietekmējuši jūsu darbu un kādu atbalstu mēs e, varētu sniegt, lai izdarītu tā, ka mūsu piegādes drošība netiek ietekmēta. Uh, Un tagad es došu vārdu Relkungam, un pēc tam Skaronikungam. Kolēģi Albertīnī, dāmas un kungi, Skaronikungs, laipni lūdzu jūs šeit Eiropas parlamentā. Jā, pirmām kārtām izteikšos par vācu tulkojumu. Šķiet, ka vācu kabīne nestrādā. Es nezinu, kas ir noticis, bet uh, tulkojums uz vācu valodu nav pieejams. Varbūt kāds varētu tikt galā ar šo problēmu. Un es arī vēlētos visus uh, no sirds sveikt. Šajā sanāksmē Albertīnī kungs jau norādīja, ka mēs esam nolēmuši, ka ne, ne jau katra, ka, ka nevajadzētu katrai komitejai eh, pārunāt šīs tēmas, bet eh, abām šīm komitejām, AFET un ITRE, vajadzētu to dalīt kopā. Un energo energo jautājumi ir ārkārtīgi būtiski gan iekšpolitikai, gan ārpolitikai, un tāpēc es uzskatu, ka ir prātīgi nestrādāt katram atsevišķi, bet darboties kopā. Un ir jauki, ka abas komitejas katru uzaicina interesantus e, ekspertus. Mums šodien ir izdevies pieaicināt augsta līmeņa speciālistus, un e, mēs varam sākt ar Skaronī kungu, uh, um, uzņēmuma ENI vadītāju, kurš um, ir izveidojis uh, lielu uh, karjeru un, un var ļoti daudz pastāstīt par enerģētikas jautājumiem, tāpēc mums ir ļoti interesants saruna partneris šodien. Man ir radies iespējas, ka pēdējo mēnešu laikā ļoti svarīgi ir kļuvis iekšpolitiski un ārpolitiski nevis eh, lemt atbilstoši noskaņojumam, bet gan nogaidīt, padomāt, apsvērt un tikai tad lemt. Man ir radies iespējas, ka daudzās jomās, tostarp arī mūsu jomā, uh, pārāk bieži tiek pieņemti emocionāli lēmumi un netiek veltītas pāris dienas vai pat tikai pāris stundas, lai padomātu. Un man ir prieks par to, ka šeit ir pulcējies tik daudz kolēģi, bet žēl, ka daudzi šo iespēju arī nav izmantojuši un neiegūst šo autentisko informāciju. Nu, tie bija pietiekami gari uh, ievadvārdi, jūs varbūt nevēlēsieties dzirdēt, ko mēs esam savā starpā sarunājuši, bet jūs drīzāk gribēsiet uzklausīt ekspertus. Tāpēc es došu vārdu nākamajam runātājam, Paulo Skaronī. Laipni lūdzu jūs šeit parlamentā vēlreiz un paldies, ka eh, vēl, vēlaties veltīt laiku, lai ar mums uh, runātu un uh, izklāstītu mums informāciju. Sveicam jūs šeit! Buongiorno a tutti! Ringrazio il Presidente della Commissione Affari Esteri ed il Presidente della Commissione. Labdien visiem! Es gribētu pateikties ārlietu komitejas priekšsēdētājiem, kā arī ITRE komitejas priekšsēdētājiem par uzaicinājumu ierasties šeit, šajā sanāksmē, jo šobrīd mūsu tirgos ir ļoti daudz neskaidrību, ļoti daudz jautājumu, un es gribētu jums pastāstīt par to, kā ENI. Uh, rīkojas situācijā, kad ir mainījušies apstākļi Ziemeļāfrikā. Lībija, Ēģipta, Alžīrija un Tunisija tur ir svarīgas pieredzētāja valstis. Un mūsu pozīcija Ziemeļāfrikā ir ļoti svarīga. Un tagad es gribētu pastāstīt savu skatījumu par esošo krīzi. Es gribētu norādīt arī uz rīcībām, kuras mēs varētu veikt, lai uzlabotu energopiegāžu drošību no Āfrikas uz Eiropu. Ziemeļāfrikā ir vesela rinda potenciāli dramatisku notikumu, kas jau ir notikuši un kas varētu vēl tālāk attīstīties. Un visas šīs valstis, kas ir uz ekrāna, ir ļoti svarīgas nodrošināt ar energo resursiem. Uh, It īpaši šeit ir vesela rinda valstu, kas robežojas ar vidusjūras reģionu, kas sniedz arī gāzes piegādes. Un tāpēc notikumi Nigērijā un Ēģipte, kur 90% gāzes ražojuši uzņēmumi atrodas no Āfrikas kontinenta, arī situācija tur ļoti ietekmē. Arī Tunisijas situācija mūs ietekmē. TTPC gāzsvats, kas transportē no Alžīrijas uz Itāliju gāzi, arī ar milzīgu īpatsvaru kopējā gāzes piegādē, šeit šis gāzsvats arī iet cauri Tunisiju. Eh, tad, kad Benalī 14. janvārī atstāja uh, savu posteni, tad gāzes piegādes ir samazinājušies par 40%, bet eh, laimīgā kārtā situācija šobrīd ir atgriezies normālajās sliedēs. Un, ja ir kaut kāda nestabilitāte Tunisijā, tad eh, vislielākā problēma tieši saistīta ar gāzes piegādēm caur Alžīriju. Eh, Suets kanālā nav nekāda izmaiņa. Tur ir iet caur 10% no sašķidrinātās gāzes. Un 5. februārī notika ka eksplozija Ellarišas, ziniet, pussalas stacijā, e, tur attiecīgi tika apturēts piegāds Izrēlē, Jordānijai un Sīrijai. Un šī elektrostācija ļoti, šī stacija ļoti svarīga, un piecas nedēļas bija nepieciešams, lai sakārtotu situāciju, bet pēc dažām nedēļām atkal atkārto, notika atkārtota eksplozija. Uh, Un tāda ir tehniskā situācija, bet bez tam vēl ir vesela rinda protestu no cilvēku puses. E, cilvēki cīnās, piemēram, Eģiptē pret Mubaraku, pret viņa ģimeni. E, un, attiecīgi, viņi izmanto gāzi arī kā ieroci, tā, tā gāzi, kas tiek sūtīta uz Izraelu, viņi apgalvo, ka tā tiek sūtīta par zemām cenām. E, vēl ir Tunisija un Alžīrija. Tās ir uzņēmušās diezgan tādu mierīgu ceļu demokrātijas virzienā, Un tāpēc šī situācija šajās valstīs mūs uztrauc daudz mazāk nekā tas, kas ir noticis Libijā pēdējos četros mēnešos. Un tad arī mēs tikai prognozējam par to, cik daudz laika būs nepieciešams, lai atrisinātu militāru un politiski situāciju šajās valstīs. Bet situācija nav īpaši optimistiska. Un Lībija piegādā apmēram viens atdod daļu no vis, visiem gā, no naftas resursiem uz Itāliju. Un eh, mēs tomēr varam aizvietot Lībijas naftu, iepērkot gan kvalitatīvi, gan kvantitīvi šādu pašu naftu no nu, citiem piegādātājiem. OPEC organizācija ir vadošā organizācija šai ziņā, naftas piegāžu ziņā, un OPEC organizācija strādā ar to, lai mēs varētu aizvietot Lībijas neapstrādātu naftu ar citiem resursiem, gan no citām valstīm situācija ar gāzi ir problemātiskāka. Februārī mums vajadzēja apturēt piegādes caur Greenstream gāzvadu, un šeit mēs runājam par 10 miljārdiem kubikmetru gadā, kas ir apmēram 15% no visām Itālijas vajadzībām. Itālija ir milzīgs gāzes patērētājs. 90 miljardi kubikmetru gadā. To mēs patērējam. Un mūsu patēriņš ir apmēram tāds pats kā apvienotās karalists patēriņš. Mm, e, šīs gāzes trūkumu mēs kompensējam, izmantojot dažādas importa veidus, arī importa infrastruktūru. Mēs mm, izmantojam mūsu slavenos ņem vai maksā kontraktus, kas uh, atļauj mums kompensēt noteiktos daudzumus, kas pie, e, pietrūkst kaut kādā konkrētā laikā. Pateicoties investīciju programmai, Itālija ir realizējusi dažādas projektus, tādā veidā diversificējot e, savus piegādes arī strādājot ar pieprasījumu. Mūsu Investīciju ziņā pēdējo desmit gadu laikā importa kapacitāte ir pieaugusi par 50 miljoniem kubikmetru gada, kas ir vairāk kā pusi nekā kopējā gāzes vajadzība šai valstī. Itālijai ir piekļuve arī Alžīrijas, Krievijas, Nīderlandes un Norvēģijas gāzes vadiem. Mums ir arī divas res, gasifikācijas stācijas, kas ļauj mums arī gūt piekļuvi citām piegādēm, mēs varam gūt piekļuvi katras gāzei, piemēram, citi starpā. Itālija pārvalda šo situāciju, ko mēs apzīmējam kā N-1, diezgan labi. N-1 nozīmē visi mūsu resursi mīnus Lībija, un mēs tīri labi tiekam galā. Un ja N-2 ir labi, tad eh, jāsaka, ka ja būtu N-2, tad gan situācija būtu daudz grūtāka, tīpaši ziemas laika Jau bez Lībijas mēs apdraudam mūsu sistēmu, un tāpēc mēs uz, turpinam uzraudzīt situāciju gan Alžīrijā, gan Tunisijā. Mēs sekojam notikuma attīstībai un ļoti ceram, ka visas nesaskaņas starp Krieviju un Ukrainu atkal neatjaunosies no jauna. Un scenārijs, ar kuru mēs šobrīd strādājam, pārsvarā ir skārs Itālijas tirgu, bet e, šeit varētu būt arī derīga pieredze pārējām Eiropas valstīm, un mēs varētu izmantot šo pieredzi mūsu diskusijās Eiropas līmenī, kad mēs spriežam par to, kas ir nepieciešams, e, kas būtu jādara, lai uzlabotu gāzes e, apgādes drošību. Itālijas scenārijs mums ir parādījis, cik svarīgi ir izstrādāt divus galvenos instrumentus. Vispirms ir ilgtermiņa līgumi, un otrs aspekts ir infrastruktūra. Sākšu ar pirmo mūsu ilgtermiņa līgumu, ko mēs saucam par līgumiem take or pay. Eh, tad tādā veidā mēs tiekam galā ar problēmām pēc 2008. gada. Iepriekšējos gados tirgus vienmēr ir bijis eh, prognozējums, gan drīzāk garlaicīgs. Gāzes patēriņš Eiropā paaugstinājās pa diviem procentiem katru gadu gāzes cenas. Ļoti cieši bija saistīts ar um, naftas cenām, un mēs tās iepirkām pēc maksā vai paņem, teiko pēc līgumiem. Tāpat laikā otrā Atlantijas pusē arī apvienotās valsts, Amerikas Savienotās valstis eh, strādāja ar savām programmām. Eh, viņi, viņam ir projekti attiecībā uz 47 regasifikācijas stacijām, un šīs stacijas ir uzcēlas ar 2000 un 2008 gadu, bet no 2008. gada situācija ir būtiski mainījusies. ASV ir sāc izmantot arī slānekļu gāzi, kas tagad aizstāja parasto gāzi. Un 2008. gadā slānekļa gāze jau spēja apmierināt pusi no iekšējiem patēriņu līmeņiem. Un jāņem vērā arī situācija starptautiskajā eh, tirgu, jāņem vērā to, ka ir nepieciešamas jaunas sašķidrināšanas stacijas. Tad ir tāds valsts kā Angola, Kongo, Nigērija, kur šīs sašķidrināšanas stacijas ir uzbūvētas, un kā jau es teicu, uh, sākumā tās bija paredzētas, lai apgādātu ASV tirgu, bet tagad ASV tirgu tiek izmantota um, slānekļa gāze un attiecīgi šis pārpalikums tiek sūtīts uz Eiropas tirgiem. Uh, pat neraugoties uz to, ka Eiropas pieprasījums 2009. gadā ir krities par 6% ekonomiskās uh, recesijas dēļ, un attiecīgi tas izraisīja samazinājumu par vairāk kā 3 miljardiem kubikmetru. Un šis samazinājums ir ekvivalents patēriņam Austrijā, Čehijas Republikā un Polijā ņemt kopā. Šis uh, pieprasījuma kritums, kā arī piegādājuma pārpalikums Eiropā, tas viss ir dēļ krīzes izra izraisīja situāciju, kad gāzes cenas uh, zināmā mērā kritās. Tās ir tās uh, cenas, kas nav tieši saistīts ar naftas resursu tirgu. Tātad cenu kritums tur, un it īpaši šīs cenu kritums attiecās uz tiem, tām gāzes piegādēm, kas tika piegādāts saskaņā ar ilgtermiņa uh, kontraktiem. 2010. gadā Brentam biržā maksāja 5, 90 dolāru barels. Un citās valstīs tas tika, vai citos centros tika pārdots par 20 pieciem dolāriem par bareli. Te mēs redzam, ka ir kritušās cenas, un tāpēc bija nepieciešams atkal atgriezties pie līguma nosacījuma izrunāšanas. Bet šeit mēs nonācām pie secinājuma, ka ilgtermiņa līgumiem ir priekšrocības. Un es tiešām runāju par šiem mūsu ļoti svarīgiem līgumiem, kas ļauj mums kā instruments pārvarēt to krīzi, kas šobrīd ir izraisījusies sakrā to, ka Lībijas piegādes ir apturētas tajā pat laikā scenāriji arī mainās, paredzējumi mainās, un mēs ļoti ceram, ka 2011. gadā Eiropa sāks pakāpeniski iet ārā no krīzes, ietekmējot arī gāzes pieprasījumu pozitīvi. E, visā pasaulē arī Ķīna aktivizējas, dodot vairāk piegādes, un pēdējos scenārijos e, pēc IEA organizācijas ir, ir, ir, ir teikts, ir tiek paredzēts, ka ka Ķīna līdz 35. gadam patērēs 90 miljārdu kubikmetru gadā. Bet mēs nedrīkstam aizmirst arī par Fukushimu. Šī kodola krīze, kodola katastrofa arī lika šai valstī pārskatīt energoresursu piegādes. Viņi vairāk fokusējas uz gāzes piegādes stācijām, vairāk importē sašķidrināto gāzi. Uh, Un Japānā ir 24 regasificācijas stacijas, viņi importē tikai sašķidrināto gāzi, un arī pēdējā laikā Vācija ir izmainījusi savu politiku, vairāk grib iepirkt kodolu enerģiju, un arī cenšas uh, iepirkt tā, lai tas viss saskanētu ar CO2 samazināšanas mērķiem. Runājot par pieprasījumu un gāzes piegādi. Šeit lielākais jaunums ir slānekļa gāze, bet joprojām ir ļoti daudz problēmas un neatrisināti jautājumi, tīpaši saistībā ar vidi. E, piemēram, Francija ir aizliegusi šo, šīs gāzes, slānekļa gāzes iegūšanu, e, kamēr Anglijā joprojām notiek sīvas diskusijas par šo jautājumu. Tas ir ļoti sarežģīts laika periods, daudz neskaidrību arī ir, bet viens ir skaidrs, ka uh, Tas, ko mēs uzskatījām par stabilu 2008. gadā, ka mums ir daudz gāzes par labām cenām, e, šobrīd tas nav materializējies. Un tāpēc es uzskatu, ka Eiropai ir nepieciešams uh, izdarīt tā, lai mūsu rīcībā būtu tādi instrumenti, kas mums ļaut nodrošināt drošas piegādes nākotnē pašu spēkiem. Viens no svarīgākiem instrumentiem ir mans pieminēti ilgtermiņa kontrakti, kas saista Eiropu ar daudziem ražotājiem daudz gadus uz priekšu, ir iespējams arī paredzēt uz priekšu kvantitātes. Mēs varam arī vest sarunas ar mūsu konkurentiem visā pasaulē. Piemēram, tāda organizācija kā Gazprom Gazprom ir aktīvs Āzijā, Ķīnā, Indijā, arī tiek pirts biržā e, šīs piegādes, un mēs uzskatām, ka mums ir jānoslēdz ilgtermiņa līgums ar Gazprom arī, un tagad mums ir piekļuva arī šiem ļoti svarīgiem energoavotiem. E, šeit vienādojums ir ļoti vienkārši, infrastruktūrai ir nepieciešams investīcijas, un šī, šīm investīcijām ir nepieciešams arī nodrošinājums. Ar investīcijām ir saistīti riski, un lai šie riski nebūtu pārāk eh, lieli, tad tie, kas būvē eh, gāzes vadus, viņiem ir jānodrošina arī, ka nākotnes piegādes tiks saskaņotas ar līgumiem. Mums ir nepieciešama arī pārvadātāji. Un pārvadātājiem ir jāvienojas ar ražotājiem un visām pusēm ir jābūt drošām, ka būs iespējams arī pārdot šos gāzes resursus pirms tiek lemts par investīcijām dārgajos gāzes vados. Tāpēc ilgtermiņa līgumi ļoti svarīgi, ne, tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu arī saržotās gāzes normālu pārdošanu. Tāpēc mēs slēdzam ilgtermiņa līgumus ar ražotājiem, bet tie, kas pērk, gāzi, tiem ir jābūt garantijām, ka ilgtermiņā arī būs nodrošināts piegādes, ka būs attiecīga infrastruktūra, kas nodrošinās šo piegādi. Mēs strādājam ļoti cītīgi, joprojām turpinam mūsu projekts, mēs strādājam pie gāzes resursu diversifikācijas. Uh, bet ir arī riski, kas ir saistīti ar tranzītu. Pēdējie notikumi Tunizijā, kā arī konflikts starp Krieviju un Ukrainu atgādina mums par to, ka riski ir saistīti ar ražojošo valsti, bet bez tam ir arī riski, kas ir saistīti ar tām valstīm, caur kurām iet gāzes vadi pirms gāzi nonāk līdz savam gala punktam. Tāpēc mums ir jāatbalsta tie projekti, kas ir paredzēti gāzes mm, resursu diversifikācija, piemēram, dienvidu koridors un arī tāds koridors, kas mazina tranzīta riskus, piemēram, Nord Stream un South Stream projekti. Un šie gāzes, kā mēs zinām, iet cauri Eiropas Savienības valstīm un arī tādām valstīm, kas nav ies sastāvā. Vēlreiz par infrastruktūru. Mēs uzskatām, ka mums ir jānodrošina ar visiem spēkiem piegāžu drošība, mums ir jābūt izšķirīgiem un apņēmīgiem, veidojot mūsu starpsavienoto gāzes sistēmu, eh, lai mēs varētu transportēt gāzes plūsmas no tām vietām, kur ir gāzes pārpalikums, uz tām vietām, kur gāzes trūkst. Mums ir jānodrošina patiesas vienotas tirgus fiziskā ekonomiskā ziņā, un līdz ar to mūsu tirgus būs konkurētspējīgāks. Starp savienojumiem ir jābūt optimizētiem, jāsavieno arī ar tādu infrastruktūru, kur gāze tiek uzglabāta ņemot vērā to, ka šie starpsavienojumi nav optimāli Eiropā, mums nav izdevies arī izmantot Eiropas regasifikācijas potenciālu, piemēram, Spānijas tirgu, tas ir īpaši aktuāls. Un dažas valsts ir labāk savienotas ar pārējo Eiropu, bet ir tādas valsts, kas gandrīz vai paļaus tikai uz vienu avotu, proti Krieviju, kas piegādā gandrīz simtprocentīgi viss, kas vajadzīgs. Tagad varam iedomāties situāciju, kad Eiropa ir ļoti labi starpsavienota, ka mēs varam brīvi uh, transportēt visus gāzes kubikmetrus pāri visai Eiropai. Un ja tāds, tā situācija notiktu, tad ikgada gāzes vajadzība patēriņš būtu pilnībā apmierināms bez importa no Krievijas, kas šobrīd tomēr ir un paliek mūsu galvenā gāzes piegādātāja valsts mēs nevaram dzīvot īstenībā bez Krievijas. Tā kā to, ko es teicu, bija tāds provokatorisks apgalvojums bet tas vienkārši ir norādījums uz mūsu lielo mērķi. Mums vajadzētu izmainīt 27 tirgus par vienu konkrētu drošu tirgu, kas būs pilnībā nodrošinošs ar piegādēm. Paldies! Pateicos! Paldies! Pateicos eh, par to, cik eh, precīzi jūs izteicāties un arī ļoti īsā un tādā kodolīgā formā. Es pats negribu tērēt laiku un izteikt kādus komentārus tagad, tāpēc uzdošu tikai ļoti īsu jautājumu, uz kuru principā jūs daļai jau atbildējāt savā prezentācijā. Kodolenerģija šobrīd ir krīzes situācijā, ņemot vērā notikušos un jau jūsu minētos notikumus. Vācija pēc Černobeļas teica, ka tā virzīsies prom no kodolenerģijas, tā tagad ir apgalvojusi, ka viņi tiešām to dara. Itālija nekad neizvēlējās kodolenerģijas ceļu, bet uh, jūs izteicāties, ka mazāk uh, kodolenerģijas nozīmē mazāk gāzes. Eh, vai tā tas ir, vai tas ir dzīvotspējīgi? Kā jūs varat uh, apvienot šo nepieciešamību pēc vairāk gāzes ar tām saistībām, kuras esam izteikuši, tātad samazināt CO2 izmešus. Gāze, protams, piesārņo mazākā nafta un uh, šķidrie kurnāmie, bet tomēr piesārņo. Tagad Es došu vārdu jautājumiem nevairāk kā trīs minūtes lūdzu katram. Satorīkungs pirmais. Kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka esat norganizējuši šo uzklausīšanu. Paldies par nu pats sniegto prezentāciju. Es neizteikšos, bet es drīzāk uzdošu jautājumus. Tā mēs parasti rīkojamies. Un jūs jau savā izteikumā priekšsēdētāji arī pieminējāt tos jautājumus, ko es grasījos uzdot. Bija ārkārtīgi labi uzklausīt šo ļoti tādu īso un precīzo prezentāciju stāstījumu par to, kas notiek uh, Eiropas tirgos un pasaules tirgos, bet mums ir jāraugās arī uz to, ko mēs varam darīt, kāda var būt mūsu loma. Tāpēc gribētu jautāt. Jums ir šis jaunais scenārijs gāzes tirgumu ir trešā pakotne un visi noteikumi, kas nāk līdz ar to. Tātad. Es joprojām gribētu uzdot jautājumu, vai mēs turpinam šo trešo pakotni vai liekam to tagad malā. Un šī trešā pakotne ar liberalizācijas noteikumiem, vai Tas būs par investīcijām tādās uzņēmumos kā ēnī vai nē. Paldies Sartorī kundzei. Non più di tre minūti. Tagad ar Laki kungam vārds. Trīs minūtes. Mi associo ai complimenti. Paldies priekšsādātāji. Es eh, vēlējos eh, pievienoties priekšsādātāja Albertīnī kunga komentāriem jo nu pat mums tika sniegts tāds diezgan pilnīgs pārskats par energotirgu, arī par energoapgādes drošības jautājumiem un par uh, energoapgādes drošības problēmām. Man uh, bija tādi divi apsvērumi, par kuriem es gribētu uzdot jautājumu. Bija tādas pretrunas. No vienas puses tika runāts par starpsavienojumiem, Un uh, tur uh, šķiet varētu panākt lielāku autonomiju, lielāku energoavotu diversifikāciju. Un uh, līdz ar to arī gāzes vada jautājums vairs nebūtu tik steidzams. South Stream un Nabuko tie ir jautājumi, kas šeit būtu pieminēšanas vērti. Uh, bet varbūt, ka mums ir vajadzīgi abi šie aspekti energodrošībai un uh, energoavotu diversifikācijai. Ja mēs palielinām starpsavienojumu skaitu, šo starpsavienojamību, tad abas šīs tēmas ir svarīgas. Mēs panākam lielāku drošību ar lielāku starpsavienojumu skaitu bet varbūt, ka uh, pietiktu lūk ar šo manis nosaukto risinājumu. Tas ir tāds izšķirīgais punkts, jo te mēs varam ieskicēt ilgtermiņa perspektīvu. No jūsu ievadvārdiem es sapratu, ka perspektīvas energo drošībai un stabilitātei vidējā un ilgajā termiņā varētu uzlaboties ņemot vērā to, kā šobrīd eh, darbojas starptautiskie tirgi un ņemot vērā pārēju no kodola enerģijas uz alternatīviem energoavotiem. Jā, mums vēl ir daudz runātāju, kas vēlas izteikties, bet, diemžēl, ir katram tikai divas minūtes, ko mēs varam atvēlēt, lai katrs varētu izteikties. Turmas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies par to, ka šodien esat ieradušies. Jūs runājāt par Eiropas dabas gāzes tirgu ar atbilstošiem reversējām plūsmām Eiropas Savienības līmenī. Jūs runājat arī par politiskajiem šķēršļiem, pieminot Francijas gāzes tirgu, kur ir pārāk maz uh, eh, savienojuma ar Iberijas pussalu un visu pārējo Eiropu. Un to taču mēs vienmēr esam aicinājuši Eiropas tirgu, bet es varu novērot arī progresu ja mēs paraugāmies, kā izskatās energoapgādes direktīva, tad mēs saprotam, ka ir virkne aspektu, ko mēs varam risināt. Tie, kas apgalvo, ka atsakoties no kodolenerģijas būs vajadzīgs uh, liels daudzums dabas gāzes, nu, šis scenārijs uh, piešķir lielu nozīmi dabas energo avotiem. Gāze tiek ļoti intensīvi izmantota būvniecības nozarē, uh, Un uh, būtībā problēma ir gāzes efektīvā izmantošanā, lai šis uh, pieprasījums uh, tik ļoti nepieaugtu. Skaronīkums, jūs runājāt par mūsu atkarību no Krievijas energopiegādēm, bet kāpēc tad jūs tik ļoti atbalstāt South Stream projektu un nevis Nabuko, kas ir lieliski iespēja mums gūt neatkarīgumu no Krievijas? jo tieši to mēs varētu panākt, ja Nabuko sāktu darboties. Jo no vienas puses jūs pats sakāt, ka mums ir vajadzīga atkarīga neatkarība no Krievijas, bet no otras puses jūs atbalstāt tieši South Stream. Paldies, saka priekšsēdētājs, lūdzu ievērojiet jums atvēlēto runāšanas laiku, jo pretējā gadījumā var nebūt iespēja dot vārdu katram. Pirmais viceprezidents ārlietu komitejā Provērs kungs. Mm, paldies priekšsēdētāji, paldies Skaronī kungam, kurš mūs iepazīstināja ar lielisku materiālu un pievērsās virknē jautājumu, varbūt ne visiem, bet jebkurā gadījumā viņa prezentācija bija ļoti visaptveroša. Es neizteikšos par referendumu attiecībā uz kodolenerģiju Itālijā. Mm, kas, protams, apdraud eh, turpmākās eh, nākotnes iespējas, kādas mums varētu būt. Un es gribētu dzirdēt arī Skaronī kunga viedokli par šo situāciju, bet ķeršos tagad pie saviem jautājumiem. Es neanalizēju Lībiju politiskā vai militārā nozīmē, jo tur situācija ir diezgan miglaina un pasliktinās, bet es vēlos paraudzīties uz Lībiju kā valsti ar energorezervēm pēc tam, kad situācija Lībijā ir mainījusies, mm, viņiem būs būtiska loma arī Enī uzņēmumam un Itālijai. Varbūt jūs varētu komentēt šo. Otrakārt. mazinoties kodolenerģijas izmantošanai, vajadzētu pastiprināt izmantot citus dabīgus energoavotus, bet vai jūs varat komentēt, cik veiksmīgas šīs alternatīvas varētu būt un vai tās varētu atbilst mūsu prasībām, ņemot vērā esošo ekonomisko situāciju? Paldies, Proveras kungam. Tālāk vārds De Angelis kungam divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es augstu vērtēju Skaronī kunga prezentāciju. Viņš izteicās ļoti precīzi un prezentācija bija ļoti visaptveroša, bet man ir divi jautājumi, pie kuriem ķeršos uzreiz, lai nezaudētu laiku. Man jāteic, ka es eh, redzu šo situāciju citādāk. Man šķiet, ka Itālija ir paveicies ar to, ka tā, ka tā nav atteikusies no kodola enerģijas, un uh, to es saprotu, uh, vērojot jaunākos notikumus. Vai Mums nevajadzētu būt drosmīgākiem un pārliecinātākiem, investējot jaunos energoavotos un alternatīvos energoavotos. Tas būtu mans pirmais jautājums. Mans otrais jautājums ir tāds, Skaronī kungs, vai jūsuprāt pastāv risks kļūt pārmērīgi atkarīgiem no Krievijas? Mazāk kodolenerģijas, vairāk gāzes, manuprāt, tas varētu novest pie lielākas atkarības no Krievijas. Šeit slēpjas risks, jo īpaši, ja mēs vēlamies, lai mums būtu brīvs tirgus, kā mēs varam risināt šo neatkarības jautājumu. Paldies Dēnželis kungam, divas minūtes Alde Džordža kungam. Paldies! Es vēlos uzdot mūsu viesim šādu jautājumu. Ir bijusi ļoti plaša diskusija par dabas gāzes uzglabāšanu vidusjūras reģionā. Izrēlai un Kiprai pieder e, šādas glabātuvas, un es gribētu zināt, e, kā šo situāciju vērtē citas puses un kā attīstās šī situācija. Tāpat es vēlētos zināt, vai Eiropas Savienība nevarētu koncentrēt uz šo, uz, uz šīm iespējām daļu savas energoapgādes. Uh, Paldies, Džordžio Madurela kungs. Kundze, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos uh, mūsu viesim un pārējiem runātājiem, kas runās mazliet vēlāk. Un, kā jau mūsu priekšsēdētājs sacīja, Mēs runājam par jautājumu, kas ir ļoti svarīgs abām komitejām, tāpēc es eh, pateicos abu komiteju priekšsādātājiem, ka šī uzklausīšana ir sarīkota kopīgi. Mani kolēģi jau ir uzdevuši vairākus jautājumus, kurus es eh, pati būtu vēlējusies uzdot, un eh, labprāt uzklausīšu arī pārējos jautājumus, ko sagatavojuši citi. Uh, Es uzskatu, ka būtu svarīgi paraudzīties uz šiem jautājumiem no dažādiem skatpunktiem, bet varbūt es eh, varētu nākt klajā ar ierosinājumu runātājiem, arī pārējiem runātājiem, kas pievienosies debatēji mazliet vēlāk. Tātad uh, energo apgāde un energo jautājumi dažādos reģionos mūs vieno gan sociāli, gan ekonomiski, tas ir Eiropu integrējošs faktors. Un to varētu attiecināt arī uz valstīm vidusjūras dienvidu reģionā. Gāze arī varētu veicināt reģiona energo integrāciju, bet te pašā laikā mēs redzam, ka energo piegādes uh, ir, tiek apdraudētas, jo piegādātāji nonākuši nedrošā situācijā. Es vēlētos jautāt, vai ko mēs varētu darīt šeit Eiropā. Atvainojiet, jūs pārsniedzāt savu runas laiku, saka priekšsēdētājs. Man vajadzēs apturēt jums paredzēto laiku. Paldies! Runājot par energo piegāžu drošību, Šodien jau tik runāts par investīcijām no Gazprom puses, investīcijām Nord Stream un South Stream projektos, un eh, principā izskatās, ka mums jau ir liela diferenciēšana vidus Eiropā un austrum Eiropā, vai patiešām mēs visi esam tik atkarīgi no Gazprom. Tomēr valstis, kas izmanto šos energoresursus, ir Eiropas Savienības dalība valstis, bet daudzām no tām nav piekļuvis Nord Stream un South Stream projektiem. Nepastāv reāls konkurences šajās valstīs, un šīs izslēgtās valstis nesaņem nekādu faktisku atbalstu. Un eh, šie Nord Stream un South Stream projekti būtībā tiek izslēgti no trešās liberalizācijas pakotnes. Tāpēc jautājums ir, kā mēs varam panākt energodrošību vidus Eiropā un austrum Eiropā. Mums vajadzētu tiekties uz to, lai Gazprom nekļūt, nekļūtu par monopolu austrum Eiropā, un tāpēc ir vajadzīga ļoti liela diferenciācija. Paldies Sikērska kungam. Nākamā runātāja. Paldies! Šie ilgtermiņa līgumi nodrošina stabilitāti galvenokārt lieliem uzņēmumiem, saka Kolārskas Babīnskas kundze, bet es neesmu droša, vai tie patiešām dod tik daudz laba patērētājiem. Polija nesen parakstīja ilgtermiņa līgumu ar Gazprom, bet ir daudz jaunu notikumu, var tikt eh, atklāti daudzi jauni energoavoti, vēl bez slānekļa gāzes un šie ilgtermiņa līgumi var apgrūtināt cenu un uh, avotu diversifikāciju. Tāpat jūs teicāt, ka diversifikācija nozīmētu Nord Stream un South Stream, bet uh, man tas nenozīmē diversifikāciju, jo arī šajos projektos tiek izmantota Krievijas gāze. Tika pieminēts arī Nabuko, tas nozīmē diversifikāciju. Vakar International Herald Tribune savā pirmajā lapā norādīja, ka South Stream ir ļoti dārgs blefs, kas uh, tiecas eh, samazināt Nabuko ietekmi. Es gribētu dzirdēt jūsu domas par šo rakstu. Treškārt, ko jūsuprāt parlaments varētu darīt, lai palīdzētu mums risināt nedrošības problēmas ar mūsu piegādātājiem. Jūs pieminējāt Ziemeļāfriku, kur šobrīd ir liela nedrošība un politiskā situācija ietekmē arī Itāliju, bet to pašu mēs varētu pieredzēt arī ar Krievijas energo piegādēm. Drīz mēs strādāsim pie ārējās dimensijas ziņojuma enerģētikas jomā, kurā tiks aplūkotas arī citas valstis, tāpēc es gribētu zināt, kāda ir situācija šajā ziņā, un ko jūs domājat par prezidenta Buzeka ideju kopīgi iepirkt gāzi? Paldies! Tālāk vārds eh, Cevelas kundzei divas minūtes. Paldies! Es eh, vēlos eh, pateikties Mm, runātājiem par viņu prezentāciju. Skaronī kungs, jūs runājāt par konkurenci tirgos, un tāda arī būs šī situācija turpmāko sešu mēnešu laikā. Tiks runāts par to, kādi tīkli tad gal galā izveidosies. Azerbaidžāna nolēmusi, ka tā izvēlēsies vienu no gāzes vadiem, no tiem, par ko mēs šobrīd diskutējam. Uh, Un eh, tāpēc mans jautājums ir šāds. Vai jūsuprāt varētu notikt tā, ka um, šie energo vārdi varētu būt kaut kā savstarpēji saistīti. Piemēram, Azerbaidžānā tiek runāts, ka vienā šādā gāzes vadā varētu transportēt 60 līdz 70 kubikmetrus gāzes, bet vai tas viss atrisinās? Tāpat arī runājot par šo Nord Stream piegāžu koridoru. Kāda, jūsuprāt, ir Arābu Emirātu loma Katāras, Bahreinas loma dabas gāzes piegādēs pa šo ziemeļu koridoru. Ja Irānai šeit būs būtiska loma, tad ir jāsaprot, ka energokārta ievērojami mainīsies gan Ziemeļa Eiropā, gan Dienvidē Eiropā. Paldies, priekšsēdētāji, paldies uh, Skaronī kungam, saka Milan Mūns kungs. Varbūt es kaut ko nesapratu īsti pareizi, bet mēs taču runājām par energovotiem Krievijai, Eiropai atvainojiet. Piemēram, eh, slānekļa gāze ir kļuvusi ārkārtīgi būtiska Amerikas Savienotajām valstīm. Ko jūs domājat par šo energoavotu? Uh, Arī Polijā tiek atklāts aizvien lielāks eh, šīs gāzes potenciāls. Es arī piekrītu, ka South Stream varētu būt tikai tāds virtuāls pasākums. Tas vēl nav ieviests, tāpat kā Nord Stream un Nabuko. Un ko jūs domājat par politiskajām pārmaiņām, kas notiek un kas varētu turpināties vidusjūras dienvidu krastos? Tādā veidā tas faktiski ietekmēs mūsu gāzes cenas un stabilitāti. Paldies. Ransdorf kungam vārds divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir ļoti īss jautājums. Kāda ir Ķīnas loma Ziemeļāfrikas energoprojektos? projektos? Paldies, Medzanas kungam vārds. Divas minūtes. Az értékes előadását, és örülök neki, hogy a Paldies, es mēģināšu izteikties ļoti īsi. Es pateicos Skaronī kungam par viņa prezentāciju, un es arī pateicos uh, par to, ka jūs mēģināt samazināt energoatkarību no Krievijas. Mana dzimtene Slovākija ir simtprocentīgi atkarīga no Krievijas gāzes piegādēm. Uh, Mēs dzirdam par Nabuko, bet šī projekta nākotne tomēr nav skaidra. Man ir konkrēts jautājums. Ar dalītām jūtām mēs raudzījāmies uz Itālijas referenduma rezultātiem par nē teikšanu kodolu enerģijai. Kā jūs redzat Eiropas nākotni vai te mēs varētu runāt par atbilstošām cerībām uz jaunajiem alternatīvajiem energoavotiem bez kodola enerģijas, tāpat arī runājot par cīņu pret klimata pārmaiņām, vai tā tiks atvieglota un kādas jūs redzat mūsu iespējas konkurence ar jaunajām Āzijas tehnoloģijām? Paldies Ramsdorfa kungam. Tikau kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos norādīt, cik svarīga ir sasaiste starp vidusjūru un melno jūru. Tāpat arī vēlētos uzsvērt, cik svarīga ir melnās jūras telpa no strateģiskā viedokļa, jo tā nodrošina savienojumu ar Kaspijas jūras reģionu un Aziju. Tāpēc arī vidusjūras reģions ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas energodrošībai. Tāpēc arī tādi projekti kā Nabuko vai transadriātiskais savienojums, kas savieno Turciju, Itāliju un Azerbaidžānu ar Eiropu, šī projekta ir ārkārtīgi svarīga Eiropas energodrošībai. Man ir divi jautājumi. Kā jūs uzlūkojat ETEK projektu. Kā jūsuprāt, šis projekts varētu nodrošināt labāku energo sasaisti ar Ziemeļāfriku? Un eh, runājot par energodrošības pakotni, kā jūs raugāties pašreizējo, uz pašreizējo Eiropas valstu attieksmi pret Āfrikas reģionu? Paldies! Arī doktors Vino vēlējās uzdot jautājumu, tātad to var darīt ne tikai deputāti, bet arī uzaicinātājs runātājs, un mēs arī viņam dosim šādu iespēju. Much, uh, chairman, and... Paldies priekšsēdētāji! Paldies Karonī kungam par interesanto prezentāciju. Jūs uh, pieminējāt ilgtermiņa līguma jautājumu. Kāda, jūsuprāt, ir tā elastīguma marža, lai uzlabotu sistēmu? aizvien aktualizējas dažādi jauni aspekti, un uh, kā jūs redzat šo līgumu jā, nākotni, vai to termiņu būtu uh, jāsamazina, vai būtu jāpiemēro kāda indeksācija? Paldies, ka izteicāties ļoti īsi. Tika uzdots daudz jautājumu, un mēs zinām, ka mūsu runātājiem labi izdodas izteikties lakoniski. Mēs jums dosim 15 minūtes, ja jūs varēsiet iekļauties šajā laikā, būs jauki. Eh, Paldies! Es eh, vēlos eh, izteikties par šo Herald Tribune rakstu. Tur tika runāts par South Stream un Nabuko. Uh, Jā, South Stream piegādā Krievijas gāzi eh, caur Ukrainu uz Eiropu. Savukrāt Nabuko cerams transportēs Azerbaidžānas, Irākas, Turkmenistānas gāzi uz Eiropu. Tātad abi šie gāzes vādi nekonkurē savā starpā. Mēs neesam daļa no Nabuko. Mēs esam lielākie gāzes vada būvētāji pasaulē. Mēs esam izveidojuši vairāk gāzes vadu nekā citi, bet mēs nekad neesam redzējuši gāzes vadu, kuram ir vajadzīgi desmitiem miljārdu dolāru ieguldījumu, bet kuru būvniecībā netiek uh, pieaicināti gāzes uzņēmumi kā partneri. Uh, Un tāpēc, manuprāt, Nabuko nav īsti saprātīgs un dzīvot spējīgs projekts. Mēs nekad neesam redzējuši gāzes vada izveidi, kur nav kā partneri pieaicināti patērētāji un gāzes ražotāji, bet šie abi gāzes vada savā starpā nesacenšas. Runājot par slānekļa gāzi Eiropā, Eiropā mēs esam uzņēmums, kas ir visvairāk iesaistījies eh, slānekļa gāzes jomā. Mums ir vairākas licences Polijā, mums ir arī virkne licenšu Ukrainā, un mēs mēģinam rast vēl, jo, mūsuprāt, abas šīs valstis ir ļoti daudzsološas slānekļa gāzes jomā. Pagaidām gan mēs neko neesam atraduši, kaut gan mēs ceram, ka mums izdosies kaut ko atrast. Mēs darbojamies slēnekļa gāzes jomā arī Ķīnā, Tunisijā un citās valstīs. Runājot par demokrātijas jautājumiem Ziemeļāfrikā, visi pārējais periodi vienmēr ir bijuši sarežģīti. Reālā situācija ir tāda, ka šis laika posms ir ļoti sarežģīts. Un mēs labprātāk sadarbotos ar demokrātijām nekā diktatūrām. Bet līdz ko šis sarežģītais pārējais process būs beidzies, mēs ar prieku strādāsim izmantojot demokrātiskos kanālus Ziemeļāfrikā. Runājot par atjaunojumiem energoavotiem, arī es uzskatu, ka gāzes zelta laikmets turpināsies tikai aptuveni 15 gadus, un pēc tam tiks izveidoti, izstrādāti en, atjaunojami energoavoti tik tālu, ka tie varēs aizstāt naftu un kāpēc ne gāzi. Bet, ja mēs paraugāmies uz pašreizējo situāciju ar pieejamajām tehnoloģijām, tad secinājums ir tāds, ka šīs tehnoloģijas ir ļoti dārgas fotovoltaiskās tehnoloģijas ir daudzreiz dārgākas nekā parasto enerģiju izmantošana. Atjaunojumās enerģijas ir pieejamas tad, kad tās ir pieejamas, nevis tad, kad jūs vēlaties, lai tās būtu pieejamas, un tāpēc ir ļoti svarīgs šo enerģijas, enerģiju uzglabāšanas jautājums, bet jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka mūsu nākotne centrēsies ap atjaunojamajiem energoavotiem. Tomēr mums ir jāstrādā pie jaunu tehnoloģiju izstrādes. Kā jau es teicu, ja paraugāmies uz šo situāciju, tad pašreizēji energoavoti, atjaunojumi energoavoti nevar apmierināt mūsu patērētāju prasības. Es nezinu, kurš to teica, bet kāds to kāds norādīja uz būtiskajām gāzes piegādēm, kas notiek starp Libānu un Kipru par šīm glabātuvēm. Tās nav glabātuves, tās ir milzīgas jūras rezerves, kas tika atrastas. Izrēla savu daļu no, no šīm rezervēm jau izmanto. Viņi iegūs 20 miljonu barelu dienā. Un Un tādā veidā varbūt Izraela cenšas eh, kompensēt plūsmas samazinājumu no Ēģiptes savā virzienā. Šis ir ļoti svarīgs atradums jūrā. Tāpat daži arī pieminēja Katāru. Katāra ir ļoti svarīgs šķidrinātās gāzes piegādātājs pasaulē. Viņa loma ir būtiska arī mūsu tirgiem. Viņa piegādā gāzi mūsu termināļiem. Un viņiem ir tā dēvētā South Pass rezerve, ko savā starpā dala Irāna un Katāra. Pret Irānu tiek piemērotas sankcijas, tāpēc viņa nevar izmantot savu rezervju daļu, bet līdz ko problēmas ar Irānu būs atrisinātas, un es ceru, ka tas notiks drīz, tas kļūs par ievērojamu piegāžu avotu. Tāpat Virkne klātesošo runāja par piegādēm no Krievijas, arī to, ka Slovākija ir simtprocentīgi atkarīga no Krievijas energopiegādēm, bet tāpēc jau es runāju par šiem starpsavienojumiem Eiropā. Mums vajadzētu organizēt situāciju tā, lai Slovākija saņemtu piegādas no Krievijas, bet būtu savienot arī ar citiem reģioniem, lai krīzes gadījumā tai gāzi varētu piegādāt no Itālijas vai Spānijas. Ja Slovākija būtu savstarpēji savienota ar pārējo Eiropu, tad uh, jaunu strīdu gadījumā starp Krieviju un Ukrainu Slovākija vairs nebūtu atstāta viena pati naktī un tumsā. Un tā mēs varētu organizēt arī piegādu no citām valstīm Eiropas Savienībā uz Slovākiju, taču, ja starpsavienojuma nav, tad to izdarīt nav iespējams. Nu, nevar tā fiziski citādāk transportēt gāzi no vienas valsts uz citu. Pirms pusotra gada Slovēnija un Bulgārija tika atstātas bez gāzes uh, Ziemas vidū slimnīcās bija augstums un nebija veidi, kā piegādāt viņiem gāzes gāzi, pat neraugoties uz to, ka Rietuma Eiropā gāzes bija ļoti daudz, mums nebija infrastruktūras, ar kuru šo gāzi viņiem piegādāt. Šodien es mēģinu jūs iepazīstināt ar ideju, ka mums ir vajadzīga Eiropas struktūra vienība gāzēji, kas būtu atbildīga par starpsavienojumiem Eiropā. Šādu struktūru jau ir ASV, Gāze tiek brīvi transportēta no viena štata uz citu, un viņiem ir konkurēt spējīgs tirgus. Tādā veidā tiek risinātas energopiegāžu drošības problēmas. Runājot par ilgtermiņa līgumiem, šiem take or pay ilgtermiņa kontraktu līgumiem, kas ir gan mums, gan Francijai, gan ION, kas ir tradicionālie gāzes piegādātāji, tāpat arī Norvēģijai, Krievijai, Alžīrijai, Lībijai. Pastāv zināma atšķirība starp eh, tā dēvētajām spot prices un cenām, kas ir saistītas ar naftu, un tas viss ietekmē sarunas par šiem līgumiem. Ja mēs vēlamies saglabāt sistēmu, kurā ir skaidri sasaiste ar jēlnaftu, bet te pašā laikā vēlamies, lai tā būtu konkurētspējīga ar uh, spotgēs sistēmu, vai arī cena tiek sasaistīta ar šķidrinātās gāzes cēnu tirgu. Tas ir tirgus, kur uh, Akciju biržās tiek pārdoti milzīgi apjomi apvienotajā karalistē un citās valstīs. Visi šīs piegādes varētu sasaistīt ar šķidrinātās gāzes tirgu. Un katru dienu tur ir citas likmes, citas cenas, un tas varētu kalpot par tādu atsauces punktu Ķīna un Ziemeļāfrika. Afrika Ķīna šobrīd nav klātesoša Ziemeļāfrikā, tā darbojas Subsahāras Āfrikā. Es domāju, ka es atbildēju uz lielāko daļu jautājumu. Ak, jā, bija vēl jautājums par Lībiju. Tātad Ķīna, vai tā ir uh, klātesoša Lībijā? Nē. Ja tā arī ir klātesoša, tad šī klātbūtne nav ievērojama. Ķīna šobrīd vēl nedarbojas Ziemeļāfrikā. Afrikā un es domāju, ka līdz ar to esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Es ceru, ka jūs esat apmierināti, vai arī es izlaidu kādu jautājumu. Brīvum. Κυρία Σκαρόνη, την πιθανότητα συγχώνευσης των αγωγών μετά την απόφαση του Αζαρ. Iespēja veidot uh, starpsavienojumu starp uh, gāzes vadiem un šis uh, Azerbaidžānas līgums, kā jūs redzat situāciju? Jā, paldies, es aizmirsu šo jautājumu. Azerbaidžāna ir uh, kā piegādātājs Nabuko cauruļvadam. Ja Nabuko projekts uh, reāli uzsāksies, tad Azerbaidžānas uh, gāze tiks piegādāta Nabuko konsorcijām. Es nezinu, vai Nabuko konsorcija dalībnieki vēlas tērēt 10 līdz 12 miljārdus tikai ar vienu kontraktu rokā, ja es tērētu, investētu šādu apjomu līdzekļus, un ja man būtu tikai viens kontrakts uz rokas, un pēc tam rastos kādas problēmas ar šo vienu piegādātāju, tad viss, manuprāt, kļūtu ļoti sarežģīts, tāpēc es labāk gribētu, lai man būtu vairāk piegādātāji. Bet es tagad runāju par to, kas nav manā kompetencē, jo es neesmu šī projekta līdzdalībnieks. Vēl viens eh, lūdzu vārdu. Paldies! Es uzdevu jautājumu, un man interesē jūsu viedoklis. Tātad, Skaronī kungs, kā jūs komentētu referenduma rezultātus Itālijā par nē pateikšanu atomenerģijas izmantošanai? Vidī, Gli italiani hanno un rapporto difficile con nucleare. Jā, paldies. Daudzus gadus. Atomenerģijas jautājums Itālijā ir bijis sarežģīts. Līdzīgi problēma bija ar dzelzceļiem, atkritumu sadedzināšanu, ar uh, autoceļiem. Tātad, kas uh, sev ietver lielu apmēra infrastruktūras darbu. Un tas vienmēr rada tādu negatīvu uh, reakciju Itālijā, un uh, šī attieksme vienmēr ir tāda laba, lai tas notiek, bet tikai ne manas mājas pagalmā. Uh, šis referendums iespējams būs uh, beigas kodola enerģijai vismaz turpmākos desmit gadus Itālijā, bet es negribētu to pašu paredzēt arī citās valstīs. Vakar Japānas valdība nolēma turpināt izmantot atomenerģiju. Tātad valsts, kurā notika Fukushimas katastrofa, ir nolēmusi turpināt darba pie atomenerģijas pasaulē ir 150 atomelektrostacijas, tā tad nav tikai divas vai trīs, bet es nedomāju, ka nevienai citai valstī nav bijis referendums. Tātad līdzdarboties vai nelīdzdarboties atomenerģijas izmantošanā, bet tāds ir bijis mūsu pilsoņu lēmums, un man te nekas nav komentējams, bet mēs kā kompānija, kur nodarbojas ar energo jautājumiem, tomēr norādam, ka tas ir ārpus mūsu kompetences un. Uh, Es, kā es teicu, nu, tiešām nevaru par to izteikt nekādus spriedumus, bet viena lieta man ir piebilstama. Visi, kas darbojas enerģijas jomā, zina, ka kodola enerģijai nav emisiju. Tātad, ja jūs esat apsēsti ar emisijām, tad šī opcija ražot enerģiju, tāpat laikā neradot emisijas, ir sapnis. Un, protams, ka daudziem tieši tāpēc iepatīk šī iespēja, un ir nozares, kas ir ļoti parāva atomenerģiju, jo tās redz uzreiz eh, taustām ieguvumu samazinot šos CO2 izmešus. Vēlreiz paldies, saka priekšsēdētājs, paldies Skaronī kungam, Enī uzņēmuma eh, ģenerāldirektoram, paldies, ka bijāt pie mums un atbildējāt uz šiem jautājumiem tik eh, īsā laika brīdī. Es tik tiešām abrīnoju to, kā jums izdevās atbildēt uz visiem jautājumiem un tas, kā jūs pastāstījāt par savu uzņēmumu, ko jūs pārstāvat. Jūs minējāt, ka Eiropas iestādi vajadzētu izveidot šo starpsavienojumu nodrošināšanai. Es domāju, ka doma ir ļoti laba. Ja nav gāzes, tad šāds eh, savienots tīkls varētu nodrošināt šo gāzes piegādi. Būtu labi, ja viss būtu savienots, bet tagad es nodošu sēdes vadīšanu Royal kungam, varbūt viņam ir kādi komentāri, bet jūs tagad esat priekšsēdētāja krēslā. Tātad uh, jūs tagad esat uh, vadītājs. Ja meine Damen und Herren, Dāmas un kungi, Labi, tad mēs varētu ķerties pie nākamā plāna punkta, ja mūsu nākamais viesis ir klāt. Ok. Machen das hier schön sortiert, immer einer kommt nach dem anderen rauf. Nu labi, jā, man te grūti orientēties, jo viens ienāk, cits iziet. Tad kā nākamo es šeit sveikšu Francesco de la Flor kungu. Viņš ir regulācijas vadītājs eh, Spānijas energo uzņēmumā Enagas, un eh, procedūra notiks tāpat kā uh, iepriekšējā runātāja gadījumā. Vai tehniski viss ir kārtībā? Šķiet, ka nē. Vai jūs esat gatavs? Tātad sveicam jūs šeit, neteikšu nekādus garus ievadvārdus. Uh, Un eh, šis ir otrais runātājs, kuram varēsim uzdot jautājumus, un bez ilgiem ievadiem vārds jums, Dela Florkungs. Eh, muchas gracias. Eh, buenos días, señoras y señores eurodiputados. Liels paldies, labrīt, dāmas un kungi. Paldies, ka esat uzaicinājuši mani šorīt jūsu uzklausīšanā. Pateicos abu komiteju priekšsēdētājiem. Jautājums, par ko man jārunā, ir tik tiešām ārkārtīgi svarīgs Eiropas parlamentam. To es zinu, jo paši laban jūs eh, vedat sarunas par infrastruktūras tiesību aktu pakotni un. Es eh, šodien runāšu par piegāžu drošību un par to, cik nepieciešams nodrošināt Eiropas līmeņa starpsavienojamību, lai varētu nodrošināt pilnīgu gāzes piegādes drošību Eiropā. Te, protams, mums ir jāraugās uz notikumiem, kādi notiek vidusjūras otrā pusē, kādi ir notikuši, jo tie noteikti uh, ietekmēs un ietekmē energoapgādes Eiropā. Es gribētu sniegt jums uh, skatījumu no Ibērijas pussalas un raugoties no sava uzņēmuma Enagas. Tātad pavisam īsi šeit ir mana prezentācija, jūs redzat uz ekrāna Enagas ir uh, neatkarīgs infrastruktūras operators Spānijā, viens no lielākajiem. Mums ir liela teritorija, mums ir 9000 km augsts spiediena uh, cauruļu vadi, 90% tas ir no totējā apjoma Mēs sadarbojamies ar Al Alžīru, Maroko, Franciju un Portugālu. Lielākās investīcijas šobrīd iet inf tieši infrastruktūrā Spānijā. Mums ir arī jauni uzņēmumi, mēs strādājam pie pazemes uzglabāšanas iespēju nodrošināšanas. Tātad Enegas ir uzņēmums, kurš ir atkarīgs no regulēta tirgus. Tātad, kā es teicu, mēs esam pilnībā neatkarīgs uzņēmums kotēts eh, Madrides eh, fondu viržā apmēram 70% vai 75% drīzāk mūsu akciju ir tā teikt free float akcijas, un mēs esam atkarīgi no uh, eh, EDSO valsts investoriem un tam līdzīgiem. Kā jūs varat redzēt, lielākā daļa mūsu investīciju lielā mērā ir sadalīts tādās kā uh, 5% daļiņās, kuras pieder dažādām korporācijām un neatkarīgiem uh, investoriem. Tas mums sniedz zināmu neatkarīgumu garantiju kā uzņēmumam. Eh, principā mēs esam eh, stiprinājuši šādu akciju īpašuma formu savā uzņēmumā, un tas mums ir pats eh, būtiskākais, kas, kā es teicu, mums ir ļāvis darboties tik brīvi Vācijā, es vienojos Spānijā ar tik lielu neatkarīgumu pakāpi. tālāk iedziļinoties uh, detaļās, ņemot vērā tos jautājumus, kas tika dot iepriekšējiem runātājiem, domāju, ka te vajadzētu aplūkot gāzes krīzi, kas uh, sākās 2009. gada sākumā. Es izmantoju šeit uh, šo karti ar vinokungu atļauju. Viņš ir nākošais runātājs, un te mēs varam redzēt, kāda ir gāzes krīzes ietekme, kāda tā bija 2009. gadā uz atsevišķām valstīm Eiropas Savienībā. Te ir dažādi veidi, kā var interpretēt šo karti. Es domāju, ka krīze ir radījusi dažādas sekas gan attiecībā uz individuāliem uzņēmiem, gan arī attiecībā uz uh, individiem, cilvēkiem Eiropā. Kā jūs redzat, uh, sarkanā iekrāsotajā zonā gāzes piegāde tika skārta mīnus 75% ietvaros. Uh, tādās valstīs kā Spānija, Portugāla, tātad uh, Eiropas dienvidu rietumos, uh, eh, tomēr šī ietekme nebija tik liela, tātad neskār šī krīze. Iberijas pussalā mums ienāk šķidrinātā gāze no turpat vai visas pasaules, īpaši no Ziemeļāfrikas, un, uh, kā jūs varat redzēt, šīs krīzes sakarībā nebija nodrošināta nekāda uh, saikne no Iberijas pussalas, tātad tur, kur gāzes piegādes bija pilnīgi pietiekams ar tām uh, zonām, kur gāze Eiropā 2009. gadā ļoti pietrūka, kur bija mazīgs iztrūkums. Tātad nebija šīs saiknes. Tas, kā mēs nodrošinām gāzes uh, piegādi Eiropā, uh, Tas ir katrai valstī atsevišķi ļoti diskrēti nodrošinot šīs piegādes un uzglabāšanas uh, iespējas atbilstoši vietējiem uh, apstākļiem, reģionāliem apstākļiem. Un, uh, kā es teicu, mums ir ļoti lielā mērā iztrūkusi starpsavienojumība starp Eiropas reģioniem un nav bijusi arī kapacitāte nodrošināt reverso plūsmu tad, un ja tas ir nepieciešams. Kopš 2009. gada mēs izstrādājām caurvadu savienojumu ar Maroku. Un tas tagad funkcionē jau vairākus gadus. Tāpat mums ir septiņas regasifikācijas, uh, septiņi regasifikācijas uzņēmumi Iberijas pussalā, kas mums ļauj pārstrādāt gāzi, kas nāk uh, kas te ar kuģiem tiek uh, piegādāta no dažādiem Eiropas reģioniem. Tāpat jau vairākas nedēļas mums ir bijusi cita tieša saikne - cauruļvats ar uh, Alžīriju un Spāniju. Un tas tikai palielina mūsu gāzes cauruļvadu kapacitāti Iberijas pussalā. Tātad Spānija un Portugāla kopā var dot ļoti būtisku ieguldījumu Eiropas gāzes piegādēs. Ja Iberijas pussala varētu uzskatīt kā tādu kā gāzes resursu, gāzes resursu pārējai Eiropas Savienībai. Tātad, kā es teicu, mums ir nepieciešams tālāk strādāt pie atbilstošas infrastruktūras un gāzes caurļvadiem, un priekš tam, protams, nepieciešams viss nepieciešamās atļaujas un uh, apstiprinājumi. Tālāk aplūkosim, kāda ir konkrētā savienojumu kapacitāti starp Iberijas pussalu un pārējo Eiropu. Tādas praktiski nav, ja mēs skatāmies, kāda bija situācija 93. gadā. Jūs redzat, ka starpsavienojamība bija ļoti zema, ļoti maza. Laikam ejot uz priekšu, var redzēt, ka šie starpsavienojumi uh, Pirenejos palielinājās, līdz 2013. gadam ir paredzēti diezgan lieli uh, uzlabojumi, un tātad šo darbu ir paredzēts turpināt arī līdz 2015. gadam. Tagad mums ir nepieciešams lielāks darbs no Francijas operātora puses, lai turpinātu uh, šo darbu un lai nodrošinātu šo starpsavienojumību starp uh, caur Franciju un pārējo Eiropu, tātad tai gāzei, kas varētu ieplūst no Iberijas puscelas. ir nepieciešams darbs un ir nepieciešama līdzdalība, aktīva līdzdalība no Eiropas Savienības valstīm un Eiropas Savienības kā tādas. Tātad investīcijas ir nepieciešamas abās robežu pusēs, no Francijas un Spānijas puses, lai uzlabotu uh, plūsmas kapacitāti uh, ziemeļu dienvidu virzienā Eiropā, lai nodrošinātu 160 gigavatstundas 2015. gadā. Lai tas viss varētu notikt, ir nepieciešams adekvāts investīcijas, kā jau es teicu, Francijas pusē. Tātad mums ir nepieciešams uh, izbūvēt efektīvākus uh, cauruļvadus, to mēs saucam par mid-cat cauruļvadu posmu, vajadzētu pāriet no vietējo tirgu apkalpošanas Spānijā un Portugālē, bet tā tad jāizvērš šie gāzi starp savienojumu tālāk uz pārējo Eiropas daļu, savienojot to ar Iberijas pussalu. Tātad mums ir jādomā tādā ilgtermiņa perspektīvā. Un jāuzskata šī jaunā infrastruktūra kā ļoti būtisks elements, ja mēs gribam nodrošināt drošu gāzes piegādi visai Eiropai. Šādā veidā, ja mēs izstrādāsim atbilstošu infrastruktūru no dienvidiem uz ziemeļiem un austrumiem un rietumiem, tad mēs varēsim palēnām veidot Eiropas infrastruktūru kura gal galā nodrošinās drošu gāzes piegādi. Ja mēs raugāmies uz šo karti, tad jūs varat redzēt jauno infrastruktūru, jaunos cauruļvadus, kas mums ir nepieciešami sākotnēji, lai nodrošinātu starp savienojamību mūsu tirgiem. Un domāju, ka nepietiek tikai ar to, ka mēs būvējam gāzes cauruļvadus, ir jānodrošina, lai šie jaunie tīkli būtu pilnībā integrēti un lai būtu atbilstoša uzņemšanas un sadalas kapacitāte šo cauruļvadu abos eh, galos. Viena ļoti svarīga lieta Francijai ir uh, Edidan projekts, kas ir redzams šīs diagrammas labajā pusē. Apmēram 500 miljoni eiro ir nepieciešami investīcijai šajā projektā. Tādas ir pašreizējās aplēses. Un šķiet, ka tā ir investīcija, kas dos būtisku ieguldījumu gāzes sadalēji Francijā, tātad tai gāzei, kas tiek saņemta no Iberijas pussalas. Bet tas, protams, nenozīmē, ka mums nav jāpabeidz pilnīga infrastruktūras sistēma, kas savieno Franciju un Iberijas pussalu pat laban Eiropas varas iestādes. Ir paredzējušas 100 miljonu eiro atveslošanas plāna ietvaros uh, Francijai, Spānijai un Ziemeļāfrikai tieši ar nolūku izbūvēt šo cauruļvadu sistēmu. o el corredor ibérico o corredor norte. Kā jau es teicu, ir nepieciešams izbūvēt šo ziemeļdienvidu rietuma austrumu cauruļvadu sistēmu. Tā tad ir jāstiprina Iberijas koridors. Tas ir izskatīts uh, en, Ensor, Ensog uh, publicētajā dokumentā šī gada sākumā. Tātad tur ir aplūkots desmit gadu tīklu attīstības plāns 2011 līdz 2020 gadam. Ensog ir organizācija, kas ir atbildīga par šī desmit gada plāna Eiropai izstrādi, un šī organizācija ENSOG ļoti cieši sadarbojas ar ekspertiem un speciālistiem no uh, dalību valstu gāzes uzņēmumiem, arī ar Enagās viņi sadarbojas. Ja mēs raugamies uz pašreizējo situāciju, ja Enstag dokumentā izskatītie projekti tiks pabeigti līdz 2020. gadam, tad mēs bez spēruši ļoti lielu soli virzienā uz gāzes tirgu uh, integrēšanu Eiropā, un tad mēs būsim jau daudz tuvāk vienota tīkla izveidē visā Eiropā, nodrošinot to, lai tā gāze, kas ienāk no Ziemeļāfrikas uh, caur Spāniju, nokļūtu Eiropā, un lai varētu izmantot arī to gāzi, kas uh, tiks saņemta no jaunajiem caurļavadiem Eiropas Savienības austrumdaļā. Tātad tas viss novadīs pie efektīvā gāzes tirgus un uzlabos konkurenci. Un tādā veidā mēs uzskatām, mēs varētu nodrošināt arī spēcīgāku uh, integrāciju ar uh, atjaunīgo energoresursu izmantošanu. Lai šis plāns būtu realizējams, nepieciešama regulācijas harmonizēšana attiecībā uz cauruļvadu izbūvi un to lietošanu. Tātad tas viss ir atspoguļots uh, regulā 715. Pateicoties komisijai, es izmantoju arī šo karti. Un te jūs varat redzēt uh, punktus, kur Eiropas Savienība uzskata nepieciešamas investīcijas Tas ir 6. Eh, jūnijā publicēts uh, Eiropas komisijas dokuments. Jūs šeit redzat tātad uh, eh, tekstu zem šī attēla. Kā jūs redzat, komisija uzskata, ka nepieciešams stiprināt starp savienojamību starp Franciju un Iberijas pussalu. Un komisija ir identificējusi vairākus projektus, ko nepieciešams ieviest, lai šo cauruļvadu plānu padarītu par realitāti. Es domāju, ka, un arī komisija uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka šie plāni tiešām ir jārealizē, lai nodrošinātu labi līdzsvarotu gāzes resursu piegādi visā Eiropas Savienībā. Šeit mēs redzam, ka galvenais jautājums ir Iberijas koridors, jo Iberijas koridors tad, un kad tas tiks uh, pabeigts, tas nodrošinās diversifikāciju gāzes piegādē. Mēs nebūsim vairs pilnībā atkarīgi no a, uh, valstīm, kas ir a, uh, uz austrumiem no Eiropas Savienības. Skaronīkungs jau runāja par a, Lībijas La península ibérica, más que una península, en este contexto tenía la consideración de isla. Par šo eh, nimbi principu dažādās piegādēs, un tāpēc uh, ir ārkārtīgi svarīgi domāt par dažādām, dažādotām piegādēm. Runājot par gāzes piegādi, Eiropa šobrīd ir kā sadalīts atsevišķas salas, un šīs salas ir nepieciešams uh, savienot. Ir nepieciešams būvēt eh, regasifikācijas eh, uzņēmumus. Eh, dažas no šīm rūpnīcēm jau ir novecojušas, bet arvien vairāk šādas rūpnīcas būs nepieciešamas Eiropā, lai nodrošinātu šī jaunā Eiropas tīkla darbību. Arī tas dot ļoti būtiski ieguldījumu šajā piegāžu diversifikācijā. Mēs tātad nebūtu pilnībā atgal, atkarīgi no cauruļvadiem ārpus Eiropas Savienības, bet mēs varētu izmantot gāzi, kas tiek transportēta cauruļvadiem zem jūras un notiek šīs gāzes regasifikācija otrā galā. Pievērsīsim uzmanību Alžīrijai. Tas ir bijis ļoti uzticams piegādātājs, un uh, Alžīrijas piegādātāji nekad nav pārtraukuši savas gāzes piegādes Eiropai. Bet uh, Lībija, protams, tas ir pilnīgi cits gadījums. Te mēs raugāmies uz trim uh, Ziemeļa Āfrikas valstīm Alži, - Alžīrija, Lībija, Ēģipte, un viņi nodrošina 40% gāzes apgādi Spānijā, bet ņemot vērā krīzi pēdējos mēnešos Ziemeļāfrikā, šī situācija mainās. Lībija, paldies Dievam, bija tikai tāds neliels piegādātājs mums, un mēs šādā gadījumā esam tiešām ieguvuši no šo piegādātāju diversifikācijas. Mums ir piegādes, kas notiek arī pa jūru, mums ir regasifikācijas rūpnīcas. Vienīgais e, sarežģījums ar šķidrināto gāzi ir tāds, ka vienmēr, protams, pastāv piegāžu pārtraukuma risks. Un tieši tāpēc tik svarīga ir piegādes diversifikācija. Šai sakarībā Eiropas komisija ir ierosinājusi Eiropas šķidrinātās gāzes e, nozarei, un tas jau sākās 2010. gadā, tika norādīts, ka ir nepieciešams ārkārtas plāns tādam gadījumam, ja tiek uh, nogrieztas šķidrinātās gāzes piegādes. Šis pētījums ir uh, pieejams Eiropas komisijas um, mājaslapās, un tur ir redzams, kā komisija ierosina mazināt piegāžu uh, traucējumu radītos riskus. Protams, ja būtu gāzes piegāžu pilnīgi starp savienojumību starp Eiropas valstīm, tad tas pilnīgi noteikti mīkstinātu gāzes piegāžu traucējumus no dažādiem atsevišķiem avotiem. Tātad pilnībā savienot sistēma dotu mums lielāku piegāžu drošību visā Eiropas Savienībā un ļautu strādāt kopā uh, solidārā veidā, ja notiktu kādas piegāžu krīzes. Mums jādomā arī par atjaunīgiem energoresursiem un par to, kā integrēt gāzes, kā integrēt gāzi šajos atjaunīgajos energoresursos. Tiene un par de gráficos que tienen en pantalla. Son ejemplos reales sacados del. Te es esmu sagatavojis pāris diagrammas, kas atspoguļo Spānijas situāciju. Kreisajā pusē jūs varat redzēt pieprasījumu situāciju normālā dienā, un labajā pusē jūs redzat energo piegādes eh, situāciju vējainā dienā Spānijā, kad gaisa ģeneratori var nodrošināt turpat vai pusi valsts energo vajadzību, bet eh, tā tad dienā, kad ir vājas vējš vai nav vēja, tad eh, šī vēja ģeneratori var nodrošināt labi ja 1%. Tātad šīs ir divas diagrammas, eh, kas balstīts uz reāliem pētījumiem. Kā jūs redzat, viens ir veikts 2007. Eh, augustā, 2009. un otrs eh, scenārijs attēlo ļoti vējainu dienu, 2010. gada 9. novembra. Ja ir liels vējš, tad var ārkārtīgi palielināt vēja ģeneratoru nodrošināto enerģiju, tātad iegūno šādu dabīgu resursu, bet pārējai energosistēmai ir jābūt ārkārtīgi elastīgai, lai pielāgotos šai situācijai, un tur mums ir nepieciešams investīcijas. Tātad šeit, kā es teicu, ir nepieciešams piedomāt pie sistēma elastīguma, jo ir dienas, kad mēs varam izmantot atjaunīgos energoresursus, un tad tajās dienās vajadzētu mazināt elektrības iegūšanu no gāzes elektrostacijām. Tātad šādi, šādas korekcijas būtu jānodrošina ļoti ātri. Un tam savukārt jāatspoguļojas mūsu infrastruktūras plānos. Tātad, tad, kad vējš pūš, ir jānodrošina, ka mēs no tā iegūstam, jo izmaksas ir iespējams samazināt, bet, lai to nodrošinātu, ir jābūt gataviem uz šādām situācijām. Ir nepieciešama labi integrēta energosistēma. Pretējā gadījumā mēs nevaram adekvātu ieguvumu gūt no atjaunīgiem energoresursiem. Tātad šeit vēlreiz atkārtošu to, cik svarīgi ir savienot Iberijas pussalu ar pārējo Eiropu lai nodrošinātu energopiegāžu diversifikāciju un lai varētu dažādot gāzes un citu energoresursu izmantojumu Eiropā. Tāpat laikā mums visiem ir jādomā par parasto energopiegāžu integrēšanu, kombinēšanu ar uh, energoresursiem no atjaunojumiem energoresursiem. Iberijas koridors ir ārkārtīgi svarīgs šai kontekstā. Un ieguvums no tā būs milzīgs. Tātad tajā ziņā, kā mums būs iespējams tādā gadījumā dažādot energo piegādes mēs kļūstam aizvien atkarīgāk no gāzes, un tāpēc mums ir jānodrošina, lai mums būtu līdzsvarota gāzes piegāda visā Eiropas Savienībā un lai būtu dažādotas piegādes. Eh, Līdz šim Iberijas pussalā mēs esam ļoti daudz ieguvuši no gāzes piegādēm no Ziemeļāfrikas, un mums jānodrošina, lai šis reģions un šīs piegādes atkal būtu stabilas. Kā jau es teicu, Mans uzņēmums ir uh, uh, kotēts fondu biržā, mums ir akcionāri ieguldītāji visā pasaulē, tātad tas bija mūsu ierobežotās atbildības uh, klauzula, un ar to es arī noslēgšu savu prezentāciju. Paldies jums! Paldies Dela Flora kungam. Mēs te esam mazliet iekavējuši visu lietu. Varbūt tāpēc vienkārši aicināsim komisijas priekšsēdāt, komisijas pārstāvi uh, iepazīstināt mūs ar savu prezentāciju, proti vienokungu, lai viņš pastāstītu mums arī, kas komisijā tiek lemts un ierosināts. Uh, un pēc tam varēsim diskutēt uh, kopā par abu kungu prezentācijām. Vinokungs, arī jūs esat šeit laipni lūgts, bet jūs šeit esat uh, daudz biežāks viesis, nu tad jūs kārta. And, and, um, congratulations for organizing this hearing. Paldies par šo uzklausīšanu. Ir lieliski, ka mēs varam piedalīties šādās diskusijās, un es arī uh, gribētu izcelt Eiropas parlamenta lomu, kāda veida Eiropas parlaments ir devis eh, savu ieguldījumu energodrošības eh, nodrošināšanā. Ir tīpaši pēc 2009. gada janvāra krīzes. Šķiet, ka visi iesaistītie koncerns formā ir vienojušies par to, kas ir nepieciešams, un skaidrs, ka mums jāņem vērā realitāte. Uh, Un realitāte ir tāda, ka mēs ļoti at esam atkarīgi no importa gan gāzes, gan naftas, un šāda situācija aizvien palielināsies. Mūsu iekšējā ražošana ir samazinājusies, un tāpēc mums ir jāimportē vairāk. Lūk, tāda ir realitāte, tā mums ir jāpieņem. Un, ja jūs paraudzīsieties uz importa avotiem, tad redzēsiet, ka mums ir ļoti lieli piegādātāji, ka, piemēram, Krievija, kas ir piegādātājs numur viens piegādājot visvairāk naftas un arī gāzes, un mums tas ir jāņem vērā. Un mums ir varbūt vairāk diversifikācija tieši gāzes sektorā, vairāk nekā naftas nozare. Un mums eh, arī tas ir jārisina. Runājot par gāzi, ir trīs piegādātāji. Ir Krievija, viena trešā daļa no no importa, kas nodrošina 23% no mūsu patēriņa, vai 34%. Tad um, Norvēģija ir ļoti svarīgs mūsu partners. Norvēģija ir Eiropas ekonomiskā zonā. Tam varam teikt, ka Norvēģija uh, pieder pie mūsu ģimenes un arī darbojās iekšējā tirgu. Tāpēc mēs nevaram uzskatīt Norvēģiju par ārējo piegādātāju, bet no otras puses Norvēģija ir arī neatkarīga valsts, tā neatkarīgi pieņem lēmums attiecībā uz saviem resursiem. Un trešais lielākais piegādātājs ir Alžīrija. Tas nozīmē, ka arī no vidusjūras reģiona mums nāk piegādes, kas veido ļoti nozīmīgu daļu. Kopumā varam teikt, ka mūsu politika attiecībā uz ārējiem piegādātājiem ir ļoti vienkārša. Mēs vienkārši gribam, lai būtu lielāka diversifikācija. Čečils jau runāja 20. gados par naftu. Viņš teica, ka trīsreiz uzsverot vārdu diversifikāciju. Un jums ir jāsaprot, ja tad, kad mēs runājam par dažādiem vadiem, gāzes vadiem un tā tālāk, tad mums ir jāstrādā pie tiem, lai mēs varētu nonākt pie lielākas daudzveidzības. Daudzveidīgiem ir jābūt ceļiem un arī avotiem un arī partneriem ir jābūt daudzveidīgiem. Uh, Varbūt partneru daudzveidīgums nevienmēr tiek izcelts, bet ir ļoti svarīgi arī to saprast. Mums ir pieci koridori, caur kuriem mēs varam piegādāt gāzi Eiropas Savienībai. Mums ir ziemeļu koridors caur Norvēģiju, no, no Norvēģijas, tad ir austrumu koridors, kas nāk no Krievijas, tad ir dienvidi, no Alžīrijas, no Ziemeļāfrikas, tad ir sašķidrinātā gāze no visurienes. Piemēram, no Trinidādas un Tobago varētu nākt šī gāze, arī no Katars, kaut vai no Austrālijas. Starp citu, Katara šobrīd ir lielākais šķidrās gāzes piegādātājs, un tad vēl ir dienvidu koridors. Un tur, tieši tur, mēs varētu aktivizēt šo jautājumu par diversifikāciju. Mēs varētu arī saistīt, salīdzināt to ar dienvidu koridoru South Stream. Uh, Mums ir nepieciešams absolūti šis dienvidu koridors, tas ir jāatver vaļā, jo šeit mēs varam redzēt trīs daudzveidīguma elements. Pirmkārt, tas ir jauns ceļš, tur ir citi resursi un arī citi partneri. Ir Kaspijas jūras resursi, un tur ir ļoti daudz resursi, tur ir tik pat daudz gāzes, kas bija reģionā kā Krievija, tāpēc mēs esam ļoti interesēti šo ceļu atvērt plašāk. Un tad ir Turkmenistāna vai Azerbaidžāna, arī Irāka potenciāli un arī citi, kas ir šajā reģionā, un tas nozīmē, ka te vairs nav tikai Gazproms, kas ir vienīgais savu stream piegādātājs, kas paplašina vēl vienu ceļu. Tur nav jauna resursa, kas nāk klāt tikai viens jauns ceļš. Es domāju, ka ļoti viegli šeit var saskatīt šo priekšrocību, salīdzinot dienvidu koridoru ar South Stream, tieši runājot par šo reģionu. Es domāju, ka mums ir jābūt pozitīviem attiecībā uz šo dienvidu koridoru atvēršanu, taškārt to sauc arī par ceturto koridoru. Un tad mums vēl ir jāapskatās uz to, ko mēs daram iekšā Eiropas Savienībā, un tas ir vēl svarīgāk ļoti skaidri jau Delafora kungs par to teica. Mums ir jānodrošina, ka tad, kad gāze nonāk līdz Eiropas Savienībai, tad tā var brīvi plūst pa visiem virzieniem. Un tas ir mūsu mērķis, kad gāzes, gāze mūs sasniedz, tā ir Eiropas gāze, un tā tiek nosūtīta tur, kur tas ir vajadzīgs. Un 2009. gada janvārī mēs ļoti skaidri redzējām ar krīzi, ar piegādes pārtraukumu Krievijas-Ukrainas sakarā. Mēs redzējām, ka bija ļoti daudz gāzes krājuma Eiropas Savienībā, bet tomēr nebija iespējams palīdzēt uzreiz valstīm, kas visvairāk cieta no piegādes pārtraukuma. Un par naftu runājot, arī tur mums ir mehānisms, lai nodrošinātu piegādes pārtraukumu gadījumā, ir naftas ārkārtas krājumi, kas ir attiecīgi jāpārvalda. Uh, piegājušā pārtraukuma gadījumā. Un tas notiek energo, enerģijas aģentūras pārspārnē. Atcerieties, bija viesuļvētra Katrīna ASV, un tad Eiropas krājumi tika izmantot, lai palīdzētu. Tātad šādi krājumi mums ir, un piegājuši pārtraukumu gadījumā mēs varam palīdzēt cietušajai pusē, bet šobrīd mēs vairāk runājam par gāzi, tā ir mūsu diskusijas uh, lieta šodien. Mums ir jādara tā, lai mums būtu gan infrastruktūra, gan lai mēs varētu arī reaģēt ārkārtas situācijā. Šai ziņā svarīgi atzīmēt, ka Eiropas Savienībai ir jāspēj sniegt arī politisks atbalsts un finansiālais atbalsts kopiem tādiem projektiem. Mums ir atvesļošanās plāns, arī Transeiropas enerģētiskais tīkls, bet visi šie priekšlikumi ir jāsakārto, un oktobrī, novembrī mēs strādāsim pie priekšlikuma tieši šajā ziņā. Un Soza Vagnerkungs raksta ziņojumu. Itra komitejā jūs jau balsojāt par to. Nākamā mēnesis balsotiet arī plenārsēdē. Un šis Ziņojums ir ļoti vajadzīgs dokuments un atbalsta arī mūsu pieju. Mums ir jānodrošina konsens šajos jautājumos, mums ir jātīsta reģionālā sadarbība. Mēs jau reģionāli sadarbojamies ar Baltijas valstīm, ar koridoru, kas iet cauri Poliju un citām austrumu un centrāla Eiropas valstīm. Un eh, ar šo koridoru mēs arī palīdzam visām dalībvalstīm, kas ir iesaistīts. Ir nepieciešama arī ārējā. Uh, dimensija iekšējam tirgum. Tas nozīmē savukārt, ka mums ir jāveido pareizās partnerattiecības ar valstīm, kas atrodas ap mums un arī ar piegādātājiem, kas nāk no šīm valstīm. Tad ir regula 994 no 2010. gada par gāzes apgādes drošību. Šī regula ir absolūti vitāls dokuments. Vidāla kvadraskungs bija referents par šo regulu parlamentā. Un mēs arī pieņemam šo regulu viena gada laikā. Šī regula, nevis direktīva, šī regula aizstāja iepriekšējo dokumentu un bija nepieciešams pieņemt to ļoti ātri, jo mēs kārtojam dažādas jautājumas, kas atrodas apkārt mums. Iedomājieties situāciju ar Alžīriju, kaut kas notiek tur un tad ir nu, parādās šī strīds starp Krieviju un Ukrainu. Mums ir jābūt spējīgiem reaģēt attiecīgi. Mēs esam centušies patērētājus aizsargāt pēc iespējas vairāk. Arī viss dalībvalsts ir izvērsuši pasākums, lai sasniegtu šo mērķi, un mēs esam dalību valstīm lūguši gatavoties piegāžu pārtraukuma gadījumiem, arī strādāt ar infrastruktūru, lai būtu pietiekama iespēja koordinēt, reaģēt krīzes gadījumā. Tas nozīmē arī lielāku caurskatāmību un informācijas apmaiņu, kas ir ļoti svarīgs uzdevums. Uh, Un šodien varu teikt, varbūt mums nav vēl tāda situācija. Un vispār situācija ir mainījusies pēdējo divu gadu laikā. Te trešās paketes rezultāts ir redzams. Tagad jūs redzat, kā ir ar gāzes uzkrājumiem Eiropas Savienībā, un mēs konstatējam, ka arī reģionālā sadarbība ir palielinājusies. Mums, runājot par šo regulu, jāatzīmē, ka tur ir ļoti svarīgi uzdevumi saistībā ar infrastruktūru. Tur ir standarts N-1 attiecībā uz infrastruktūru. Skaronīkungs arī par to šodien runāja. Mēs tiekam galā ar šo N-1 šeit, Lībija vairs nepiegādā, un mēs spējam kompensēt no citiem avotiem. Tieši tāda ideoloģija arī bija šīs pieejas pamatā, un tas ir jārespektē arī visiem uzņēmiem. Uh, Un vēl ir arī tāds uzdevums nodrošināt divpusēju kapacitāti visos starpsavienojumos. Tas ir absolūti nepieciešams, lai nodrošinātu lielāko elastīgumu gāzvados. Un vēl mums ir piegādes standarti, un tas ir tāds standarts, ka vienmēr visiem būtu jāsaņem noteiktā laikā attiecīgie resursi. Uh, Katrai valstī ir jāizvērš riska izvērtējums, jāiesaista visus iesaistītos, piegādātājs, transportētājs, arī lielos klientus. Tas viss, lai nodrošinātu, ka risks tiek izvērtēts, un tas noved pie preventīviem rīcības plāniem, lai mazinātu risku, novērstu to, un tālāk tiek izstrādāti ārkārtas plāni, tas ir gadījumiem, ja jūs vairs neko citu nevarat iesākt, kā tikai konstatējat milzīgu piegādes patraukumu, un tad ir jārīkojas. To visu ir jādara tagad. Pirms trim nedēļām mums bija seminārs par riska novērtēšanu. Mēs konstatējām dalībvalstu panākumus šai jomā, bet esmu nedaudz noraizējies, ka varbūt Austrum Eiropas valstis varbūt šo te funkciju neņem vērā ļoti nopietni. Es varbūt neesmu tik ļoti noraizējies, bet drīzāk konstatēju, ka te ir jāinti, jāpaukstina aktivitāte, jo tur ir vislielākais risks, un, un ir arī atkarība no viena piegādātājs. Simtprocentīgi piegādā viens piegādātājs, un arī gāzes vadi netiek kontrolēti tādā pašā veidā, kā saskaņā ar vienoto paketi. Nav arī pietiekams savskatamības, ir vairāk līgumu, kas neļauj veikt lietas, kā tām jānotiek, un tāpēc mēs lūdzam, lai šīs valstis padara uh, sev uzlikto uzdevumu, un tas būs ļoti vitāli tieši, lai panāktu lielāku elastīgumu piegāžu ziņā. Un tas ir kaut kas tāds, kam būtu jānotiek uz gada beigām, visi riski izvērtējumi un profilaktiskie rīcības plāni būs izstrādāti, un tas ir ļoti svarīgi. Solidaritātes labad riska novērtēšanas dokuments būtu jāmai, jāapmaina ar kaimiņos esošajām valstīm, un Tas ir ļoti svarīgi, jo katra atsevišķa valsts var izvērtēt savus riskus, bet ir jāņem vērā arī tos riskus, kas ir konstatēti blakus valstīs. Un vēl. Enerģijas atjaunošanas programma. Parlaments sniedza vairākus miljārdus atbalsta, lai palīdzētu infrastruktūrai. Un mēs redzam, kādā veidā šīs summas ir iztēras. Pārsvarā investīcijas ir gājušas gāzes sektorā. Redzat, ko tas nozīmē? Tas ir tikai, tie, tie tikai daži projekti, piemēram, Slovākija. Mecāros kungs sūdzējās par to, ka Slovākija simtprocentīgi atkarīga no viena. Bet redziet, tagad ir iespējams saņemt šo gāzi krīzes laikā arī no Austrijas, jo te ir parādījusies iespēja arī apvērst otrādi šo plūsmu. Un arī agrāk bija kāds gāzes vats, kas, pa kur gāja no gāze no Krievijas uz, uz Itāliju, tagad atkal ir iespējams šo plūsmu apvērst otrādi un sūtīt Alžīrijas gāzi, Krievijas gāzes vietā. Mēs esam palīdzējuši arī Spānijai. Ir materializējušies eh, projekti, par kuriem stāstīja arī man blakus sēdošais kungs. Mēs eh, Spānijas-Francijas starpsavienojumu finansējam, esam arī stiprinājuši Francijas tīklu, lai labāk Francijas eh, tirgu savienotu ar avotiem ne tikai, kas ir uz dienvidiem, bet arī uz ziemeļiem. Mēs esam arī investējuši ļoti daudz Austrum Eiropas valstīs, tas viss, lai nodrošinātu lielāku sistēmas elastīgumu, lai būtu jauni starpsavienojumi, jo projām mēs cīnāmies ar Slovākiju un Ungāriju, jo tur ir rinda grūtību, bet arī šis starpsavienojums ir ļoti svarīgs. Šie savienojumi bez avota. Līdz šim tur ir bijuši tikai vadi no austrumiem uz rietumiem. Tagad mēs strādājam pie šī jautājuma ar mērķi nodrošināt lielāku piegāžu garantēšanu. Un mums ir jāturpina šis darbs, un arī gada beigās mēs nāksim klajā ar priekšlikumu. Un mēs konstatējam, ka mums ir vesela rinda prioritāšu. Mēs prezentējam šīs prioritātes kā koridora. Uh, prioritātes. Uzskatām, ka mums ir jākoncentrējas uz reģioniem, jāskatās, kādas vājās un arī stiprās puses ir katrā reģionā. Jākombinē, jāliek kopā stiprās puses, lai mazinātu negatīvās puses. Un vēl mēs domājam arī par Baltijas reģionu. Šeit redzat elektrības un gāzes ziņā mēs gribam veidot pareizus labus starpsavienojumus, lai nodrošinātu uh, ir īpaši triju Baltiju valstu, Baltijas valstu un arī Somijas labāku savienojamību ar Eiropas Savienības tīkliem. Mēs runājam par gāzi, par naftu, par starpsavienojumiem šajās divās jomās. Polija tātad tiks savienota ar Horvātiju un līdz Adrijas jūrai. Uh, lai mums būtu viens termināls Baltijas jūrā un viens Adrijas jūrā, lai pilnīgi visas valsts, kas atrodas starp šīm valstīm, iegūtu gāzi un e, arī en enerģiju, citu elektrību. Un mēs domājam arī par citiem resursu veidiem un gribam arī Iberijas pusē labāk savienot ar Eiropas Savienību. Dienvidu koridoru ziņā tā ir liela prioritāte, jo mums tur e, šī gāzes vada nav, tāpēc mums ir jādara pilnīgi viss, lai šo dienvidu koridoru mēs varētu atvērt. Nu, ko jūs redzat, ka šeit viss notiek, viss notiek progresā. Ir iesaistīts pilnīgi visas dalībvalstis. Es gribu runāt par austrumiem un par vidusjūru. Šeit runājam par Izraelu, par Libānu, par Kipru. Mēs esam uzsākuši sarunas ar šīm valstīm par to, kādā veidā mēs varētu jaunos gāzes avots, kas nebūtu nauda nemaz tik mazi, 3500 BCM, piemēram, runājot par Izraelu, tas ir septiņas reizes gada patēriņš, salīdzinot ar kādām uh, Eiropas Savienības valstīm. Uh, Tad šeit ir, ir runa par lieliem daudzumiem, un mēs varam izmantot šos resursus ļoti liederīgi. Katrā ziņā tas varētu ļoti nopietni skart gan Kipru, gan Grieķiju, valstis, caur kurām varētu šie gāzes jaunie resursi ienākt Eiropas Savienībā. Es nemaz šeit nerunāju par slānekļa gāzi, par to mēs e, tagad tikai runājam. Tas e, droši vien iestāsies kā iespējamība pēc 2020. gada. Mēs e, nāksim klajā uz gada beigām ar visiem priekšlikumiem, kur mēs runāsim par to, kā tad tālāk ir jātīst visa šī infrastruktūra, kā mums ir jāstrādā ar regulātoriem. Uh, ar dažādiem operatoriem, lai būtu vajadzīgās investīcijas, mēs gribam, lai būtu vajadzīgie finanšu instrumenti, kas palīdzētu finansēt investīcijas. Un dažreiz gribās teikt, ka jebkuri starpsievienojumi ir ļoti svarīgi, un dažreiz šķiet, ka ir vajadzīga pilnīgi kaut kāda nevajadzīga tāda infrastruktūra, uh, Un varbūt tirgus to neatzīs, bet no otras puses eh, dažkārt ir nepieciešams iet arī pret tirgas vēlmēm, tas viss, lai būtu labāka starpsavienojumība un lai būtu drošas piegādes. Mēs ņemam vērā šo aspektu, un tāpēc arī finanšu instrumentiem būs ļoti liela nozīme. Es jau esmu ilgi runājis, tāpēc vairāk nerunāšu. Šķiet, ka trīs prezentācijas, par kurām mēs runājām, kuras mēs uzklausījām šodien, bija ļoti izsmeļošas, lieliski ilustrējot visu, kas notiek šai nozare. Un mūsu tālākais virziens, lai nodrošinātu drošību lielāku, ir skaidrs. Paldies! Ganz, ganz herzlichen Dank. Paldies Vino kungam! Tas bija tāds ļoti noderīgs pārējo prezentāciju papildinājums, tāds politisks papildinājums pārējām ekonomiskajām prezentācijām. Un pirms es esmu piemirsis, Vinokungs, jūs esat pieminējis ļoti konkrētus pasākums, un varbūt abas komitejas varētu saņemt šos eh, pasākumus tādā sarakstā. Tai nav jābūt garai listē, bet nu tādu kopsavilkumu. Uh, Ir atkal pieteikušies runātāji. Es priecātos, ja jūs eh, aprobežotos ar eh, divām minūtēm un sākšu ar kolēģi Odī. Eh, paldies, priekšsādātāji, paldies visiem runātājiem. Es gribētu izteikt tādu nērtības sajūtu, jo mēs runājam par valsti, par cilvēkiem, kas ļoti sāpīgi karo pret diktatūru, kas mēģina organizēt demokrātiju un uh, es izjūtu tādu kā egoismu runāt par mūsu energodrošību. Tātad es gribēju runāt par šo neērtības sajūtu, bet uh, man ir trīs vērojumi. Pirmām kārtām par šiem starp savienojumiem un par nepieciešamību investēt. Uh, eh, energo komisārs ir norādījis, ka ir daudz enerģijas investīcija, bet Kā jūs uztverat saikni starp publisko un privāto sektoru un kā lai mēs organizējam infrastruktūra īpašuma formu gāzes jomā, tātad, eh, lai zinātu, kas kam piedara? Kādā veidā organizēt to visu? Un uh, eh, dezerteks ir privāts, nabuko privāts, uh, tiek prasīts uh, publiskās investīcijas, kā to visu traktēt. Tālāk par pētniecību otrais punkts. Uh, par saules uh, foto un termiskās enerģijas izmantošanu uh, vidusjūras reģionā, kā to integrēt, un uh, trešais jautājums ģeopolitiskais vairāk uh, par aspektu, ko zinu mazāk. Vai jūs varētu teikt dažus vārdus par uh, dienvidu uh, vidusjūras valstīm un Āfrikas valstīm. Āfrikas valsts tas ir uh, reģions, kas attīstās autonomi, un arī viņiem būs nepieciešami autonomi energo uh, resursi. Un tātad kāds ir šis uh, uh, ģeopolitiskais nostatījums starp uh, Dienvidu vidusjūras valstīm un Āfrikas valstīm? Paldies! Mich, Frau Paldies! Tālāk Rērs Madurēlas kundze. Yo tengo una pregunta para el señor Vino. Paldies, priekšsēdētāji. El señor, uh, de la Flor. Jautājums Vino Ākungam uh, saistībā arī ar Dela Flora kunga prezentāciju. Šobrīd mēs uzskatām, ka ir svarīgi stiprināt uh, eh, savienojumu starp Āfriku, Spāniju un Franciju. Un tam ir vajadzīgs arī uh, finanšu plāns, uh, plāns ieguldījumiem, lai veidotu Francijas un uh, Katalonijas starp savienojumu. Mums ir arī atbilstošs projekts tam, bet pagaidām uh, nav izdevies panākt cerētos rezultātus, jo projekts ir apturēts. Uh, Dela Flora kungs norādīja, ka Francija ir aktivizējusi šo Eridan projektu. Un es vēlējos jautāt, kā šis projekts varētu stiprināt eh, Frānijas, Francijas un Spānijas eh, piekļuvi Alžīrijas energoresursiem. Es pieņēmu, ka komisija jau pēta šo jautājumu. Būtu tikai loģiski, ja tā to darītu, ja mēs patiešām vēlamies izveidot šo savienojumu starp Spāniju un Franciju. Tāpat runājot par izmaksu atšķirībām Spānijā un Francijā, kāpēc pastāv šādas atšķirības, kur ir problēma? Dela Flora kungs uzskaitīja pasākums, ko Spānija varētu veikt, uz kuriem tā ir spējīga, lai tiktu galā ar gāzes piegādes pārraumiem pārējā Eiropā, kā piemēram tas notika ar Ukrainu, bet ņemot vērā visus šos dažādos eh, gāzes piegādātājs, ko jūs pieminējāt, cik lielā mērā Spānija varētu patiešām uh, uzlabot situāciju Eiropas gāzes piegādēs. Paldies, Vatsona kungs! Um, nu, šīs dienas sarunas man ļoti atgādināja Vācijas teātra lūgu gēs, kas uh, atspoguļo pašreizējo sabiedrību, un uh, varbūt, ka mēs varētu pievērsties realitātei. Ja mēs turpināsim gāzi izmantot tāpat kā šobrīd, mums nekādā veidā neizdosies mm, ierobežot gaisa temperatūras kāpumu. Tāpat arī mums neizdosies tikt galā ar uzdevumiem drošības jomā, kas ir piegādas no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Tāpat arī maz ticams, ka mēs tiksim galā ar politisko represiju problēmām valstīs, kas mums piegādā naftu un gāzi. Vēl tikai pērn nāca klajā Eiropas klimata fonda publikācija Ceļu kārta 2025, kas uh, iedvesmoja komisijas pašas ceļu karti, kas tika publicēta šogad janvārī, un Dela Flora kungs ļoti pareizi mums parādīja, ka vējainā dienā ir iespējams saražot vairāk nekā pusi vajadzīgās enerģijas ar vēja eh, resursiem vien, un Spānijā ir uzbūvēta saules energostacija. Uh, Un, uh, ja mums joprojām ir interesi tādās valstīs kā Maroka un Senegāla, kas varētu būt noderīgas saules enerģijas jomā, un ja mēs šos centienus varētu apvienot ar vēja enerģijas tīkliem, kas stieptos no īrijas uz Igauniju un kas jau tiek pārunāt ministru starpā, tad varbūt mēs varētu ieskatīties nākotnē kurā ļoti liela nozīme ir atjaunojamajiem energoresursiem, un gāze kalpo tikai, lai aizpildītu kaut kādus iztrūkumus. Ja mums ir jāiegulda sadales tīklos un viedtīklos, tad tie ir elektrības sadales tīkli un viedtīkli, nevis gāzes tīkli. Un es labprāt uzklausītu mūsu runātāju viedokli par šo. Kolēģi Klotomas. Klotomas kungs. Paldies. Man ir divi jautājumi Dela Flora kungam par Spānijas un Francijas koridoru. Jūs sacījāt, ka jau pastāv uh, šādi projekti. Vai jūs varētu pastāstīt par tiem konkrētāk, kāda ir to jauda un kad tie būs pabeigti? Vai jūs saskatāt kādus šķēršļus šo projektu īstenošanā? un paldies par jūsu līdzsvaroto vīziju par sasaisti starp gāzi un uh, atjaunojumiem resursiem pretēs Karonīkunga tīri ideoloģiskajai prezentācijai. Ja vēja enerģijas daļa pieaugs, kādi pielāgojumi ir vajadzīgi gāzes infrastruktūrā un gāzes tirgū vai pat elektroenerģijas tirgū? Vai attiecībā uz gāzes uzglabāšanu mums ir vajadzīgi tādi ātrāki gāzes uzglabāšanas veidi salīdzinot ar sal relatīvi lēni izmantojamo ģeoloģisko uzglabāšanu. Tāpat arī piezīme Venoā kungam. Un tas ir saistīts ar Grēmu Vatsonu teikto. Es uzskatu, kā arī komisijai vajadzētu padomāt. Lielākā diversifikācija turpmāko gadu laikā būs saistīta ar energoefektivitāti un atjaunojamajiem resursiem. Tāpēc tas, ko mēs darām ar gāzi, ir svarīgi, bet, manuprāt, hierarhijā tam ir jābūt pēc mūsu centieniem efektivitātes un atjaunojamo resursu jomā. Skaronī kungs sacīja, ka Nabuko projektam nav nākotnes, jo tajā nav iesaistīti ražotāji, bet no otras puses komisijai ir liels optimisms par Nabuko. Tad kāda ir Skaronī kunga argumenti mm, par šo dalībnieku iesaistu, vai tā tiešām ir tik liela problēma arī jūsu skatpunktā? Paldies, kolēģis, Os, kolēģis Osa Vagners. Paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlētos pateikties runātājiem un arī Skaronī kungam, kas bija pirmais runātājs. Jautājums Dela Flora kungam. Ko gāzes nozare domā darīt saistībā ar valsts pārvaldi, jo īpaši Spānijā, kas var iesaistīties ārkārtīgi spēcīgi, jo īpaši pašvaldību līmenī Spānijā. Tāpat arī runājot par netradicionāliem energoavotiem, ko pieminēs Karonīkungs, es vēlētos vairāk dzirdēt par slānekļa gāzi un kā tas, jūsuprāt, varētu attīstīties Eiropā. Tāpat jautājums komisijas pārstāvim. Kādus kritērijus komisija plāno piemērot, lai padarītu šos projektus patiesi eiropeiskus? Kāda būs jūsu kriterija, lai lemtu, vai attiecīgais projekts ir Eiropas projekts? Es esmu lasījis ziņojumus, un es gribētu dzirdēt vairāk par šo jautājumu. Paldies! Tālāk eh, dosim vārdu Dela Flora kungam, lai atbildētu uz jautājumiem. Muchas gracias, señor presidente. Paldies priekšsēdētāji, paldies par jūsu jautājumiem. Es atbildēšu uz tiem uzdošanas secībā. Pirmām kārtām Odīkunga jautājums. Jūs pieminējāt valsts sektoru, kā arī valsts un privātās investīcijas infrastruktūrā un to mm, struktūrēšanu, organizēšanu. Jāsaka, ka NGS ir privāts uzņēmums un uh, tur ir iesaistīti gan privāti, gan valsts investori. Tāpat arī mēs esam regulēts uzņēmums, tāpēc mums ir jāpakļaujas tam regulējumam, kāds mums ir noteikts. Tāpat arī mūsu veiktie ieguldījumi tiek noteikti no augšas, un tas, kā mēs ieguldām, uh, tāpēc, kā privāts uzņēmums, mēs varam iegūt līdzekļus no investoriem un investēt infrastruktūrā. Kā rezultātā valstī ir salīdzinoši nelielas izmaksas, un tas ir tāds labs racionalitātes rādītājs kamēr vien regulējošās iestādes ir apņēmušās domāt ilgtermiņā, un maksāt par visām iespējām, kuras mēs nodrošinām. Plānojot gāzes vadu, protams, ka jāapzinās, ka tas ir 40-50 gadus ilgs projekts, tāpēc mums ir vajadzīga ilgtermiņa apņemšanās arī no valsts eh, vadošo iestāžu puses. Uh, lai mēs varētu saņemt, eh, atgūt eh, iztērētos līdzekļus un gūt peļņu ilgtermiņā, proti 40-50 gadu periodā. Mm, tāpat eh, atbildot uz Madurēlas kundzes jautājumu. Mūsu uzņēmums specializējas infrastruktūras izstrādē. Mums ir desmitiem gadu ilga pieredze šajā jomā un mūsu interesēs ir strādāt efektīvi, sasniegt mūsu mērķus, un arī svarīgi, lai regulators mūs pienācīgi atbalstītu, lai mēs varētu nodrošināt kvalitatīvus uh, produktus un pakalpojumus atbilstoši uh, savas nozares standartiem. Tāpat arī tajos projektos, ko mēs ierosinām, nāksies vienoties gan izmaksās, eh, gan arī citos izdevumos ar eh, citu valstu operatoriem. Un es zinu, ka citās valstīs operatoriem izmaksas ir daudz lielākas nekā mums, un eh, mums ir izdevies mazināt mūsu izmaksas tādā veidā, ka mēs esam privāts uzņēmums, mēs esam struktūrēti citādāk, mēs sadarbojamies ar regulētāju. Gāzes infrastruktūras izveidē vislielākās izmaksas rāda pats gāzes vads, un ar to mums ir jau liela pieredze, jo mēs esam ļoti specializēti. Tāpēc mēs esam spējīgi iekļaut gāzes vadu infrastruktūrā ar salīdzinoši nelielām izmaksām, kā jau teicu, pieredzes dēļ un regulātora atbalsta dēļ, kā rezultātā arī gala patērētājs maksā mazāk. Tālāk jāteic, ka ir bijis diezgan daudz notikumu pēdējo gadu laikā, un eh, šobrīd notiek strauja virzība uz jaudas palielināšanos aprēķina vēsta, ka līdz 2015. gadam mūsu jauda būs pieaugusi vairāk nekā divas reizes. Ja mēs vēlamies izveidot Eiropas tirgu, tad daudzi saka, ka ir jāanalizē tirgus kontekstā, lai noteiktu, vai projekts ir dzīvot spējīgs. Es gan biju iesaistījies Francijas-Spānijas dialogā, uh, pāris nedēļas atpakaļ Madridē, un viens no pārstāvjiem sacīja, ka infrastruktūras jautājumos varētu nebūt nepieciešams analizēt tirgu, radiet projektu un pieprasījums pieaugs. Tas tāpat kā ar jaunajiem izgudrojumiem, ka sākotnēji neviens neredzēja vajadzību pēc tiem, bet tagad tiem ir stabili patērētāji. Es domāju, ka tas ir projekts, ar, pie kura mēs varam turpināt darbu, bet pareizi jāveic strateģiskā plānošana. Tādā laikā, kāds ir šobrīd, mums ir jādomā ilgtermiņā. Mums ir jāsaņem arī valsts iestāžu atbalsts un ir jānoslēdz ilgtermiņa līgumi ar piegādātājiem, lai panāktu vajadzīgo drošību. Bet, eh, ja mēs paraugāmies uz infrastruktūras eh, izmaksām un sniegtajiem labumiem, tad es domāju, ka ilgtermiņā ieguldījumi Eiropas infrastruktūrā varētu izrādīties ļoti saprātīgi. Man prieks dzirdēt, ka komisija ir eh, apņēmusies īstenot savus projektus, un es ceru, ka tās nodoma būs pastāvīga un ka tā būs neatlaidīga un mums nevajadzēs gaidīt desmitiem gadu, līdz šie projekti kļūs par īstenību. Tāpat, runājot par Spānijas un Francijas koridoru gadījumu, es domāju, ka nepieciešamība pēc tā ir pietiekama un mums ir jārod līdzekļi izveidot šo koridoru no Āfrikas caur Spāniju un uz Franciju. Tāpat arī es uzskatu, ka šajā projektā būtu jāiesaistās Iberijas pussalē, lai veidotu tiltu starp Āfriku un Eiropu. Te var būt ļoti liela nozīme neatkarības eh, mazināšanā, jo Eiropā var būt tikai viens vai divi piegādātāji, kas var nodrošināt diversifikāciju gāzes piegādēs no Āfrikas. Mēs arī esam panākuši ievērojumu progresu un kopš 92. gada palielinājuši savu kapacitāti. Katrai mazākajai struktūra vienībai jauda kapacitāte ir pieaugusi. Visu beidzot, Sosa Vagner kungs jautājums par eh, šķēršļiem, ar kādiem mēs saskaramies. Manuprāt, visnopietnākais šķērslis ir panākt saprašanos starp dažādiem cilvēkiem, dažādām valstīm, eh, risināt eh, kultūra problēmas, pretestību šiem plāniem. Tas ir galvenais šķērslis. Šķēršļi pat nav tik daudz fiziski. Runājot par infrastruktūru un līdzsvara saglabāšanu starp eh, gāzes un atjaunojamo energoresursu devumu, mums ir nepieciešams vēl vairāk infrastruktūras, bet, kā jau teicu, infrastruktūra, tas tās, tā rada mazākās izmaksas gāzes sistēmu veidošanā. Mums patiesībā ir vajadzīga elastīga sistēma, lai mēs varētu izmantot ilgspējīgu enerģiju, bet iesaistīt arī dažādos gāzes avotus, kas mums ir. Tad, tad mēs varētu izmantot gan gāzes vādus, gan šķidrināto gāzi, bet, lai panāktu šo elastīgumu, ir vajadzīgi ieguldījumi gāzes infrastruktūrā, lai uh, varētu efektīvi iesaistīt arī atjaunojamos energoresursus. Vēl pievēršoties Sosa Vāgnera kunga jautājumiem. Spānijā arī mēs eh, pieredzam šo nimbija efektu, jeb eh, ne mana cūka, ne mana druva. Attieksmes ir ļoti dažādas, bet, lai sasniegt vēlamo, attieksme ir jāmaina un ir jāpanāk saprašanās ar cilvēkiem, ar kuriem ir darīšana, jāpanāk nepieciešamās būvniecības atļaujas, licences un jāpārvar citi šķēršļi. Runājot par šo fenomenu, šo nimbī fenomenu, nu, Spānijā nav tik traki. Spānijā gāzes nozara ir eh, ļoti pilnībā komercializēta. Tas vairs nav valsts pasākums. Bet, ja mēs analizējam tendences citās valstīs, piemēram, ASV, Tur tiek uh, veidots daudz gāzifikācijas centru, lai importētu gāzi no dažādām vietām, piemēram, Katāras, bet viņi tos īsti neizmanto, jo viņi tagad ir ķērušies pie slānekļa gāzes. ASV ir atraduši piegādes uh, iekšzemē, un viņi vairs neizmanto šos gāzifikācijas centrus, Un tas varbūt varētu nozīmēt, ka ir arī vairāk gāzes piegādes avotu mums Eiropā. Tas uh, rada labāku situāciju mums. Mums būtu vieglāk panākt energopiegāžu drošību. Mums ir tikai vajadzīga pienācīga infrastruktūra, Eiropas tīkls. Paldies Vinokungam. Paldies priekšsēdētāji. Es uh, lielā mērā piekrītu tam, ko Odī teica, uh, jā, jāteic, ka mēs rīkojāmies nedaudz egoistiski, netika apspriestas visas aktivitātes, ko īsteno Eiropas komisija, lai risinātu enerģētikas jautājumus. Mēs vēlamies diskutēt par energoefektivitāti un atjaunojamajiem resursiem, kas bieži vien ir galvenais temats sadarbības jautājumos. Uh, neatkarīgi no tā, vai šī sadarbība ir ar Alžīriju vai Persijas līču valstīm. Bet eh, runājot par jūsu teikto par Āfrikas jautājumiem, piebalgums, kas tagad ir attīstības jautājuma komisārs, agrāk bija enerģētikas komisārs, un tagad šķiet viņš strādā pie programmas, uh, kurā tiek analizēta piekļuva elektrībai, kāda ir Āfrikas iedzīvotāja rīcībā, rīcībā, un viņi mēģina veidot labāko iespējamo infrastruktūru Āfrikas valstīs, lai risinātu problēmas. Komisijas eh, ziņojumā, ko tā plāno iesniegt par energo ārpolitiku septembrī, ir diezgan daudz šādu eh, jautājumu un pasākumu. Runājot par infrastruktūru piederību, es domāju, tas ir regulēts biznes valstu intereses regulātori ņēm vērā, jo viņi nosaka tarifus, eh, tostarp arī gāzes un elektrības transportam Ir iespējams dažādas eh, formas un situācijas arī valsts privātā partnerība attiecībā uz gāzes un elektrības infrastruktūras piedarību, bet tas ir regulā, regulēts bizness un šeit ir vajadzīga arī sabiedrības interese. Un eh, šķiet, ka jau tika skaidri norādīts, eh, kāda nozīme tam tiks pievērsta. Jā, Madurelas kundze, Eridan projekts. Pateicoties eh, atgūšanās plāna līdzekļiem, mums izdevās eh, pierunāt francūžus turpināt strādāt pie Eridana, neraugoties uz nelabvēlīgo periodu. Un, un eh, Eridana, protams, ir tikai daļa no visas kopējās bildes. Uh, jo tā, tā ir tāda sastrēguma vieta Francijas sistēmā. Tas ir priekšnosacījums jebkādiem jauniem starp savienojumiem starp Spāniju un Franciju. Un mēs ļoti drīz sāksim sarunas ar Spāniju un Franciju, lai redzētu, kādas ir turpmākās perspektīvas. Atbildot uz Vatsona kunga jautājumu par gāzi, šķiet, ka viņš jau ir pametis šo telpu. Nē, laikam, ka vēl joprojām šeit ir. Uh, Ir viens svarīgs aspekts saistībā ar gāzi, ko šodien nepieminēja, bet kas ir būtisks, proti dekarbonizācija, jeb oglekļa uh, sastāvu mazināšana. Tiek plānots nākotnē šo CO2 koncentrāciju mazināt, uh, tiek uh, veikts daudz pētījumu šajā jomā. Uh, Turmas kungs sacīja, ka gāzes uh, projekti būs aktuāli 10-15 gadus, jā, tādi tie būs, bet ja mēs lietosim tos turpmāk, tad vajadzēs veikt dekarbonizāciju. Is, uh, uh, uh, but... bet jūs arī esat uh, redzējuši, ka atjaunīgie energoresursi un gāzi iet roku rokā un ir uh, jauki, ja vēja enerģija nodrošina visu elektrības patēriņu, bet tomēr ir jānodrošina, ka tādā dienā, kad nav vējš, un tā starp citu ir būtiska problēma, jo tas nozīmē, ka investīcijas gāzes eh, enerģijas ražošanā un elektrības ražošanā, tātad, lai šīs investīcijas eh, atmaksātos, un tas ir diezgan sarežģīti, jo šīs uh, energostacijas darbosies, teiksim, tikai dažas stundas dienā, un pastāv ekonomiski rakstura problēma, kas ir jāatrisina, lai nodrošinātu, ka ir atbilstošā pareizā uh, proporcija starp uh, gāz, gāzes un vēja enerģiju. Tālāk, Turmes kungs. Jā, esmu ņēmis vērā jūs teikto, energoefektivitāte ir primāri svarīga mūsu energostratēģijā 2020, un arī mums būs direktīva par energoefektivitāti, kura, pie kuras būs ļoti sarežģītas sarunas, es pieņemu, jo tur būs runa par ēku energosiltināšanu. Jums bija jautājums par Nabuko. Jā, Bija izteikums, ka Nabuko virza tikai gāzes eh, patērētāju, un Nabuko doma ir eh, panākt piegādes kontrakts gāzei. Labākais, kā to nodrošināt, protams, būtu izveidot eh, Nabuko konsorciju, kas varētu būt, teiksim, Turkmenistāna vai Azerbaidžāna, Irāna, vai tātad tas viss nodrošinātu un uzlabotu cauruļvada ekonomisku izmantošanu tas būtu noteikti jāapsver un domāju, ka mans komisārs arī ir vairākas lietas eh, par to publiski izteicis pēdējo nedēļu laikā, jo ir bijušas runas par šo dienvidu koridoru, par Azerbaidžānu, Turkmenistānu un Buko konsorciju. Es domāju, ka šis jautājums virzās uz priekšu, bet ir jāsaprot, ka pirmais piegādātājs ir Azerbaidžāna un lēmums tiks pieņemts līdz oktobrim. To pieņems uh, Uh, konsorcijas pār 16 BCM piešķiršanu, kas būs uh, pirmais uh, piegādātājs Nabuko projektam, bet te jāsaka, ka ITGE arī ir jākombinē ar Nabuko, jo Nabuko ir jauns caurulvads, kas ies cauri uh, Turcijai, un ITGA būs uh, uz Itāliju vērsts caurulvads, tātad pastāv bez zināma papildināmība šo projektu starpā, un es domāju, ka laiks. Uh, nāks par labu šo projektu tuvināšanai. Tālāk Vāgners kundze par kopējo projektu kritērijiem, kopējās intereses projektiem. Es saprotu, kas tiek ierosināts jūsu ziņojumā, tur ir runa par šiem kritērijiem. Tie ir jāvirza konkrētā virzienā. Mēs domājam, ka projektiem ir jāizvērtē ieguvuma izmaksu analīze un Attiecīgi jāņem vērā tādi ārējie uh, faktori kā piegāžu drošība, iespējama gāzes cenu samazināšana. Ir pilnīgi skaidrs, ka valstīs, kur, piemēram, uh, Austrum Eiropas valstīs, uh, kur Gazprom ir vienīgais piegādātājs, ja tiek radīts starp savienojums, kas piegādās gāzi no kāda cita, tas noteikti uzlabos, dramatiski uzlabos sarunvešanas pozīciju konkrētie valsti attiecībā uz cenas noteikšanu ar Gazprom. Tātad ir nepieciešams izvērtēt visus šos iespējamos ieguvumus, un tas jāņem vērā. Domāju, ka šāda veida kritērija mums būtu nepieciešama, bet tas viss vēl tiek pieslīpēts, un es ceru, ka jūs būsiet apmierināti ar uh, priekšlikumu, uh, ar kuru mēs nāksim klajā vēlāk rudenī. Paldies! Um, Dāmas un kungi, vēl tikai trīs teikumi no manas puses noslēgumā, un tad es došu vārdu Albertīnī kungam. Pirmām kārtām bija jauki, ka mēs sarīkojām šo kopīgo noklausīšanos divām komitejām. Otrkārt, no sirds pateicos visiem referentiem, viņi mums ārkārtīgi palīdzēja. Un treškārt, tie, kas bija šeit un ieklausījās iepazinās ar šo tēmu konflicē, konflicētību un daudzveidīgumu, Un uh, ir skaidrs, ka te nevar būt nekādu vienkāršu atbilžu un secinājumu, ka atbildēm ir jābūt diferenciētām un uz to ir jāsaspringst. Paldies, tagad vārds Albertīnī kungam. Kolēga uh, Roy. Uh, paldies, es vienkārši gribēju pateikties uh, kolēģim Roilkungam par uh, to izcilo sadarbību, kāda mums ir bijusi, un par to, ka uh, viss šis uh, pasākums uh, kļūpa par realitāti Un mums bija tik tiešām augsts līmeņa paneļa runātāji šodien. Gribētu uzdot jautājumu Vinokungam un uh, Skaronīkunga teikto projektu gribētu pieminēt. Vinokungs, vai jūs domājat, ka būtu iespēja izveidot Eiropas līmeņa uh, iestādi, kas uh, tieši strādātu pie Eiropas līmeņa starp savienojamības lai mēs varētu organizēt gāzes piegādi optimālā veidā. Tas bija viens no kritikas punktiem arī, kas šeit izskanējušajā sanāksmē. Uh, well, we have... Jā, mums ir organizācija, kas nodarbojas ar infrastruktūru, tā ir ENSOK organizācija, Eiropas tīkls transmisijas tīklu operatoriem, gāzei un elektrībai. Uh, trešā iekšā tirgus pakotnes uh, ietvaros tika radīta šī organizācija. Un uh, mums ir jāstrādā kopā, un es esmu pārliecināts, ka līdz 2020. gadām mums noteikti būs patiesi labi organizēts Eiropas līmeņa tīkls ar uh, pilnīgu infrastruktūras optimizāciju elektrības un gāzes jomā, un tāpēc mums tagad ir jāvirza, jāstumj uz priekšu šis process, jo ir zināms steidzamības pakāpe infrastruktūrai. Mēs nevaram atļauties kavēties, uh, un tāpēc mēs arī nāksim klajā ar spēcīgu infrastruktūras pakotni. Mēs paļaujamies uz uh, ENSO. Viņi strādā pie šī desmitgada attīstības plāna, un tas ir pats pamats. Uh, viņi strādā pie nacionālo plānu kompilēšanas, un tas viss ir jātiecina uz tālākiem Eiropas mērķiem, un es esmu pilnīgi droši, ka visi šie cilvēki, kas uh, strādā kopā, Frančesko Dela Florkungs ir viens no viņiem, ka mēs panāksim šos mēģus, un esmu pārliecināts, ka uh, nākotne ir samērā gaiša. Thank you all.